Kolēģis! Cienījamie kolēģi, pirms mēs sākam sanāks, man ir eh, prasīm no eh, Lichtenbergers kundzes eh, sākt šo, ar šo balsojumu, jo Lichtenbergers kundzei ir jādodas balsot par kādu citu svarīgu ziņojumu citā komitejā. Es līdz ar to piekrītu tā tad. Mēs Lichtenbergers kundzes eh, ziņojumu pieņemsim kā astoto punktu un darba kārtībā. Kas attiecas uz koordinātoru sanāksmes lēmumiem, pavisam īsi informēšu jūs par tiem. Koordinātoru uzklausīja Kumucakus un Erto kungu par TNT. Viņi strādā pie saviem grozījumiem un viņi atbalsta uh, referenta ieteikums. Protams, ir jābalstās uz objektīviem eh, kritērijiem, domājot par Eiropas eh, pievienoto vērtību, kas attiecas uz, uz referentu iecāšanu koordinātori eh, nolēma piešķirt papildus punktus nākamajās sanāksmēs. Līdz ar to mēs izskatīsim šo jautājumu nākamajā koordinātoru sanāksmē. kas attiecas uz trim eh, priekšlikumiem eh, par eh, automašīnu testēšanu EPP, tālāk ceļu inspekcija attiecībā uz komerc, te, testa attiecībā uz komerc automašīnām būs aldas pārziņā, Referenti ieteica arī, ka komisijas ziņojums par īstenošanas direktīvu 59 no 2003. gada, kā attiecībā uz šo ziņojumu mēs nepieņemsim eh, nekādu, eh, mēs nepieņemsim nekādu dokumentu, tāpat arī, kas attiecas uz ceļu nodavu un eh, sadarbības uh, vienošanos par Eiropas satelīta navigācijas programmām arī te. Mēs neko nesagatavosim, tāpat arī uh, zaļā grāmata mm, attiecībā uz Eiropu 2020 un kas attiec uz noteikumu 120, tad arī te nekādas eh, konkrēta pasākuma netiks. Uzsākt mēs neko nesagatavosim. Un mums ir jādomā par to kontekstā ar mūsu ziņojumu par ilgspējīgu transportu. Tālāk, kas attiecas uz plānošanu attiecībās 2013. gadu, mums paredzēja delegācijas apvienā uz ASV un uh, Ziemeļu Angliju, tālāk arī vēl viena uh, vizīti, kas būs uz Polijas un Vācijas robežu un uz Sardīniju, kas bija priekšlikums, ko izteica liberāļi. Par uzklausīšanām es vēlētos jūs informēt arī par datumiem. Tātad datumu, lai jūs zinātu, lai jūs varētu atcelt iepriekšējā dienā, kā jau tas parasti notiek. ASV 11. Eh, februāris 29. Eh, eh, eh, aprīļa nedēļā Anglija un 15. jūlijas, 15. jūlija nedēļa Polija, Vācija un Sardīnija nedēļā, kas sāks ar 28. oktobri. Uzklausīšanas. Birojam bija jāpieņem lēmums 12 mēnešus iepriekš, tātad gadu iepriekš, par to, kādas uzklausīšanas tiks organizētas. Nu, tas tik tiešām nav īpaši saprātīgs lēmums, ja mums jau šobrīd ir e, jāzina, kādas uzklausīšanas mēs vēlētos organizēt nākamajā gadā. Koordinātori ir pieņēmuši lēmumu par sešām uzklausīšanām, tas nenozīmē, ka mēs nevaram organizēt vēl vairāk un citas, ja mums ir tāda vēlme. Eh, par dzelzceļa pakotnu, tālāk ārkārtas apstākļu aviācijas nozarē. Tas ir pēc notikumiem Islandē, tātad vulkāna izvirdums. Kas notiek, ja gadījumā uh, ir vēl šāds izvirdums? Tālāk pasta pakalpojuma direktīva. Uh, un iekšzemes ūdens ceļu savienojumu uzlabošana. Transporta komitejas sanāksmu kalendārs ir ticis pieņemts un izplatīts. E, viena piezīme. Ceturtdienās arī mums ir ieplānotas sanāksmes, bet mēs nevaram visos gadījumos tās atcelt. Dažkārt mums tomēr ir nepieciešama šāda sanāksme ceturtdienā. Un 9. oktobra pēcpusdienā. Mums arī ir ieplānota sanāksme, bet to mēs atcelsim. Transporta komitejas sanāksme otrdienas pēcpusdiena, tātad mūsu nākamā sanāksme, kas ir ieplānota arī otrdien pēcpusdienā, otrdienas pēcpusdiena tiek atcelta. Komitoloģijas jaunumi ir jums ir izplatīti, tā skaitā arī iepriekšējie rezultāti. un sekretariāts izplatīs informāciju par iespējām uh, pieprasīt papildus pētījums uh, no 2012. gada budžeta, jo mūsu rīcībā joprojām ir līdzekļi, un mēs varētu pasūtīt pētījumus, ja vien grupai ir kāda ideja par to, kāda pētījuma mums ir nepieciešama. Vai jums būtu kādi jautājumi par šo informāciju? Mēs noteikti izplatīsim uh, sanāksmju datums, cik ātri vien iespējams. Ja komentāru nav, jautājumu nav, tad liels paldies, un tagad sāksim balsošanu. Vai visi ir sagatavojuši savus balsošanas kartes? Vai kāds ir ieradies bez balsošanas kartes? Mr. Alcadrawi. The trouble with Mr. Alcadrawi, he can't find his card. Alka draugikungs acīm redzot nevar uh, atrast savu karti, jo tā ir noklīdus kaut kur maciņās ar 50 eiro banknotēm. <laughs> nē, nē, tas, protams, ir tikai. <laughs> Mr. Alkadraui has not got his voting card, so. Alkadraui kungam nav balsošanas kartes. Vai tas ir vienīgais deputāts, kuram nav līdzbalsošanas kartes? Okay, can we do a, a check then? The vote is open. Lūdzu pārbaudīsim. Sākam balsošanu. Beidzam balsot. There is no group that's over, oversubscribed. Neviena politiskā grupa nav ieradusies pārāk lielā skaitā šobrīd. Alka Draujkungam un Baki kungam nav balsošanas kārtas. To mēs ņemsim vērā. Lūdzu, uh, norādiet, kā jūs vēlaties balsot. Pilnais, pirmais uh, balsojums ir Lichtenbergers uh, kundzes atzinuma atzinums par direktīvu par publisko iepirkumu. Grozījums numur viens par pret atturās noraidīts. Otrais par pret atturās noraidīts. 43. Zīleskungs grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 44. par, pret, atturās, pieņemts. 45. par, pret, atturās. Vai mēs varētu pārbaudīt 45. grozījums? Lūdzu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums par. Pret. Atturās. Pieņemts. Ceturtais par pret, atturās, pieņemts. Piektais par, pret, atturās, pieņemts. Sestais par, pret, atturās, pieņemts. Septītais par, pret, atturās, pieņemts. Astotais par, pret Nē, mēs pāriem uz 11. pārējie atkrīt. 11. pār. Pret. Atturās. Pieņemts. 46. pār. Pret. Atturās. Pieņemts. 48. pār. Pret. Atturās. Noraidīts. 49. pār. Pret. Atturās. Noraidīts. 50. pār. Pret atturās noraidīts. 51. pār pret atturās noraidīts. 52. pār pret atturās noraidīts. 53. pār pret atturās noraidīts. 54. pār pret atturās noraidīts. 55. pār pret atturās noraidīts atturās noraidīts. 56. par pret atturās noraidīts. 57. par pret atturās noraidīts. 58. par pret atturās noraidīts. 59. par pret atturās noraidīts. 60. par pret atturās noraidīts 12 par, pret, atturās pieņemts 13 par. Labi, pārbaudīsim 12. Sākam balsot par 12. Has everybody voted? Yes. yes. Mr. Banky, against. All right. The vote is closed. Beidzam balsot. 21 pār, 18 pret pieņemts. 13. par, pret atturās pieņemts. 61. par, pret atturās noraidīts. 62 par, pret atturās noraidīts. 14 par, pret atturās noraidīts. Pieņemts. 15 par pret, atturās pieņemts 16 par, pret, atturās pieņemts 64 par, pret, atturās noraidīts 63 par, pret, atturās noraidīts 65 par, pret, atturās noraidīts 66 par pret atturās noraidīts 17 par pret atturās pieņemts 18 par pret atturās pieņemts 19 par pret atturās pieņemts 20 par pret atturās pieņemts pieņemts 68 par, pret, atturās, noraidīts 69 par, pret, atturās, noraidīts 21 par, pret, atturās, pieņemts 22, 23 un 24, visi šie trīs kopā, kas par, pret, atturās, pieņemts 70 par, pret, pret, atturās, noraidīts. 71 par, pret, atturās, noraidīts. 72 par, pret, atturās, noraidīts. 73 par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss A par, pret, pret, atturās. Vai mēs varētu pārbaudīt? Balsosim elektroniski par kompromisā. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 75. par, pret, atturās, noraidīts. 26. par, pret atturās pieņemts. Sešdesmit septiņi ir kompromiss ar atsevišķu balsojumu pa daļām, trijās daļās pirmā daļa. Viss teksts bez vārdiem production costs and social impact costs. Otrā daļa vārdi production costs un trešā daļa and social impact costs. Pirmā daļa Pirmā daļa par, pret, atturās. Vai mēs varētu pārbaudīt? Sākam balsot par pirmo daļu kompromisā B. Mums ir jāpieskaita viena balss par, viena balss pret. Beidzam balsot un noraidīts, jo balsojam vienlīdzīgs balsu skaits par un pret. Līdz ar to viss kompromiss ir noraidīts. Un tagad balsosim par 78. Nē, 77. dzīles grozījums, kas par pret atturās. Pārbaudīsim. Sākam balsot par 77. Paturot prātā, ka viena balss vēl ir par un viena pret. Beidzam balsot. Arī tas noraidīts vienlīdzīgs balsu skaits par un pret.

atturās noraidīts. 81. par pret atturās noraidīts. 27. par to nav jābalso. 28. tagad. Par pret atturās pieņemts. Tagad 32 par 69. pantu otro punktu. Tātad 32 par pret atturās. Pārbaudīsim. Man šķiet, ka bija noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski 32. grozījums. No, it's 32. 32. 69. pantu 2. punkts, 32. grozījums. Vai visi nobalsojuši? Mums ir vēl viena papildus balss par un pret. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 33. Par. Pret. Atturās. Pārbaudīsim. 33. sākam balsot elektroniski. 1 plus 1 minus. Has everybody voted? Yes. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 88 par, pret, atturās, noraidīts. 34. par, pret, atturās, pieņemts. 89. papildus par, pret, atturās, noraidīts. 90. Eh, grozījums divās daļās. Pirmā daļa bez vārdiem however none of these special of the contract un otrā daļa ar šiem vārdiem. Tātad vispirms pirmā daļa. Kas par? Pret atturās noraidīts. Līdz ar to otrā daļa tagad par pret atturās noraidīts. 35. par pret atturās pieņemts. 36. par pret atturās pieņemts. 92. par pret atturās noraidīts. 37. par pret atturās pieņemts Pārbaudīsim. 37. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 38. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 93. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 94. par. Pret atturās norādīts. 39. un 95. un 47. kopā, kas par pret atturās pieņemts. 98. arī, tātad viss vis šie četri kopā bija. Tagad 96. par pret atturās noraidīts. 97. par pret atturās noraidīts 99. par pret atturās noraidīts. Grozījums numur 100 par pret atturās noraidīts 101 par pret atturās noraidīts 102 par pret atturās noraidīts. 103. un 67. kopā par pret atturās noraidīts 104. par pret atturās noraidīts 40. par pret atturās pieņemts 41. par pret atturās pieņemts 42. par pret atturās pieņemts. Galīgais balsojums sākam balsot elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 36 pār 4 pret apsveicu Lichtenbergers kundzi. Okay. Just pause a minute. tea bag was in my pocket. yeah, yeah, terrible tea. Okay, carry on with the next item. Turpināsim ar nākamo eh, ziņojumu, bet ziniet, man tomēr arī ir jāpaprastēja, lai būtu spēks turpināt. Tālāk. Nākamais ir Baha kunga ziņojums. Ā, nē, tur man te labo, ka nākamais Lichtenbergas kundzes ziņojums tagad būtu jāskata. Atvaino, Eva. Tiešām pats pēdējais. Sāksim ar otro grozījumu. Otrais grozījums par pret atturas pārbaudīsim par otro grozījumu, sākam balsot. Man šķiet, ka tas ir pieņemts, bet jāpārliecinās. Vai visi ir nobalsojuši? Vai tiešām visi ir nobalsojuši, nu taču pasteidzieties. Beidzam balsot. Tā, Pieņemts. Trešais grozījums, kas pār, kas pret, atturās pieņ, pieņemts. So we're now at 40. I know, well,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 Everybody voted, two plus. Vai visi ir noņem, nobalsojuši tālāk pieņemts? 42. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 43. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 44. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 45. kas par, kas pret atturas pieņemts. 46. kas par, kas pret atturas pieņemts. 47. kas par, kas pret atturas pieņemts. 48. kas par, kas pret atturas noraidīts. 49. kas par, kas pret atturas noraidīts. Piektais, kas par, kas pret atturas pieņemts. Sestais, kas par, kas pret atturas pieņemts. Septītais, kas par, kas pret atturas pieņemts. Astotais, kas par, kas pret atturas noraidīts. Devītais, kas par, kas pret atturas noraidīts. Desmitais, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Divpadsmitais, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Trīspadsmitais, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Piecdesmitais, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Varbūt pārbaudīsim par 50. sākam balsot. On, plus and one against, as everybody voted. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un tas ir noraidīts. 51. maisters kundze, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 52. kas par, kas pret. Pārbaudīsim par 52. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņems 53. kas par, kas pret, atturas. Pieņems 14. kas par, kas pret, atturas. Pieņems 15. kas par, kas pret, atturas. Pieņems 16. kas par, kas pret, atturas. Pieņems 17. kas par, kas pret, atturas mm, pieņemts. 18. kas par, kas pret atturas pieņemts. 19., 20., 21. kopā balsojam, kas par, kas pret atturas noraidīts. 22. kas par, kas pret atturas pieņemts. 55. kas par, kas pret atturas noraidīts. 23. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. C kompromiss ar dalīto balsojumu trīs daļās. Pirmā daļa, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. Tālāk mums jāpāriet pie 56. zīles eh, grozījums, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 24. 25. kas par, 25. kas par, kas pret, atturas pieņems, 26. kas par, Tagad mums jāpāriet pie 29. grozījuma. Tālāk 79. pants, 29. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 30. kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 58. kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 31. kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 32. kas par? kas pret, atturas, pieņemts. 33. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Kompromiss D, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Tagad mums ir jāpāriet pie 35. kas par, kas pret, atturs pieņemts, 61. kas par, kas pret, atturas pieņemts. 68. kas par, kas pret atturas pieņemts. 60, 36. kas par, kas pret. Priekšsēdētājiem saka, viņi, mēs tikko par 38 nobalsojam. 62. un 63. kopā. Un 64. un 65. arī. Tātad, kas par, kas pret, varbūt pārbaudīsim elektroniski 62, 63, 64, 65. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Votīs. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. kas par, kas pret, atturas, noraidīts. Pirmais, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Un 38. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Galējais balsojums, sākam balsot. Added, Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts 37 par un 4 pret apsveicam. Eh, nē, es atvainojos 38 par un 3 pret apsveicam Lichtenbergers kundzi. Yes. Right. Tā, un tagad mēs ķersimies pie Baha ziņojuma. Aha. Uh, colleagues, this is a long vote. I do appreciate that. Kolēģi, lūdzu, uh, strādāsim. Es saprotu, ka jūsu locekļi ir noguruši, bet priekšsēdētājiem būs vieglāk, ja jūs celsiet rokas augstāk. Okay, are you ready for the marathon? Vai esat gatavi nākamajam maratonam? Nu, lieliski. 15. grozījums, tas ir tikai lingvistisks grozījums vācu versijā. Nē, nu, angļu versijā, bet tur ir rakstīts uh, vācu versijā, saka priekšsēdētājs. Votes on it? No, linguist... Nē, ziniet, mums pat par to nav jābalso. Tas ir tikai lingvistisks grozījums. Sāksim ar 16. grozījumu, ar kosas grozījumu. 16. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 17. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 18. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts pieņemts. 18. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 20. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 21. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromis grozījums, kas par, kas pret, atturas, pieņemts pieņemts. Jā, kompromiss tiešām tiek pieņemts kā kompromiss, un te mums ļoti daudz kas atkrīt. Mēs šķiram nākamo uh, lapu un sākam ar 28. Teilora grozījumu, kas par, kas pret, atturas. Varbūt pārbaudīsim elektroniski balsojumu par 28. Un vēl viena balss par, viena pret, labi ņemšu vērā. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. 29. Taylor grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 30. kas par, kas pret, atturas pieņemts. 31. kas par, kas pret atturas noraidīts. 32. kas par, kas pret atturas pieņemts. 33. kas par, kas pret atturas pieņemts. 34. kas par, kas pret atturas pieņemts. 35. kas par, kas pret atturas pieņemts. 36. kas par, kas pret atturas noraidīts. 37. kas par, kas pret, atturas. Varbūt pārbaudīsim elektroniski. Pēc 37. lūdzu sākam balsot. Vēl viens par, viens pret. Ā, tagad jūs jau dabūjāt savu karti. Nu, ļoti labi, tad mums ir tikai vēl papildus viens par. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot, un tas ir tas ir noraidīts, tāpēc, ka tas ir uz pusēm. Tālāk Danelis kunga 308. kas par, kas pret, atturas pieņemts. 309. kas par, kas pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Tas nozīmē, ka mēs pārējām pie 40. Rikē kungs, kas par kas pret atturas pieņemts. Tagad mums ir jābalso par otro daļu 43. grozījumā, kas par, kas pret atturas noraidīts. 53. ir nākamais, kas par, kas pret atturas noraidīts. 54. kas par, kas pret atturas tas ir pieņemts. 55. ir atsaukt, 56. kas par, kas pret atturas pieņemts. 57. kas par, kas pret atturas pieņemts. 58. kas par, kas pret atturas pieņemts. 59. kas par, kas pret atturas pieņemts pieņemts 60. kas par, kas pret, atturas, pieņemts 61. kas par, kas pret, atturas. Varbūt pārbaudīsim par 61. elektroniski. Sākam balsot. Tas ir vēl vi jāpieskaita viens par, beidzam balsot. Div ir pieņemts tālāk 63. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 64. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 4. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Tagad mums ir jāpāriet pie 79. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 80. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 182. kas par, kas pret atturas noraidīts. 81. kas par, kas pret atturas pieņemts. 102. kas par. Tas laikam atkrīt, tādēļ, ka 81. tika pieņemts, tāpēc mēs pāriesim pie 82. koha kungu grozījums, kas par, kas pret atturas pieņemts. Tālāk 83. ir lingvistisks grozījums. Mums ir nepieciešams uh, grozījums, lai varētu pārcelt kaut ko no uh, DG tren uz DG mūvu. Balsosim uh, balsosim par grozījumu, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 85. kas par, kas pret, atturas pieņemts. 86. kas par, kas pret, atturas noraidīts. 87. kas par, kas pret, atturas noraidīts. 88. kas par, kas pret atturas noraidīts. Tagad pāriesim pie piektā kompromisa, kas par, kas pret atturas pieņemts. 99. kas par, kas pret atturas pieņemts. 116. atkrīt, 117. atkrīt, 140. atkrīt, 100. nākamais, kas par, kas pret, kas atturas pieņemts. Simt otrais, pirmā daļa, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 103. atkrīt. Tālāk atkrīt pirmā daļa, bet mums ir jābalso par otro daļu. Vai es nekad, nekad neesmu redzējis tik sarežģītu balsojumu, kad par, kas pret, atturas pieņemts. 104. kas par, kas pret, atturas pieņemts. 118. ir nākamais, kas par, kas pret, atturas pieņemts Pamēģināsim vēlreiz balsot par 105, kas pār, kas pret atturas, tas ir pieņemts. 106. Vēl viena lingvistiska izmaiņa. Right, Mēs balsosim par 108, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Tālāk 107, kas par, Mēs, mums par to jābalso, jautā priekšsēdētājs. Tā, mēs taču nobalsojam par 108, un tagad jūs sakat, ka mums ir jābalso par 107. Tas ir papildinājums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 108, kas par, kas pret, atturas noraidīts 109. kas par, kas pret, atturas pieņemts 110. kas par, kas pret, atturas pieņemts 111. kas par, kas pret, atturas pieņemts 112. mums ir mutiskus grozījums vai pret to ir iebildumi. Ja nav, tad balsosim. Kas par? Kas pret? atturas pieņemts. Tālāk 113. kas par, kas pret, atturas noraidīts. 114. kas par, kas pret, atturas noraidīts. 115. kas par, kas pret, atturas pieņemts. Tālāk. 119. kas par, kas pret atturus noraidīts. 121. un 22. un 24. kas par, kas pret, kas atturus pieņemts. Tagad mums ir jāpāriet pie 125. kas par, kas pret, atturus noraidīts. 126. kas par, kas pret, atturus pieņemts pieņemts sastais kompromis grozījums, kas par, kas pret, atturs, pieņemts. 136. kas par, kas pret, atturs, noraidīts. 141. kas par, kas pret, atturs, pieņemts. 142. kas par, kas pret, atturs, pieņemts. 143. kas par, kas pret atturas noraidīts. 144. un 145. ir identiski, kas par, kas pret atturas pieņemts. 146. kas par, kas pret atturas noraidīts. 147. kas par, kas. Jā, mums ir jāpārbauda par 148. Sākam balsot par 148. Vai visi ir nobalsojuši? Vēl viens par. Vote is closed. Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Labi, ka pārbaudījām. 147. kas par, kas pret, atturas pieņemts. 148. kas atkrīt, tālāk 149. kas par, kas pret, atturas pieņemts. Kompromiss numur 7. kas par, kas pret, atturas pieņemts. Tālāk 152. Kas par, kas pret, kas atturas, noraidīts 154. Ir papildinājums 7. kompromisam, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 156. ir um, mutisks grozījums 7. kompromisam. Vai jums ir iebildumi pret mutisko grozījumu, Alkadrauī kungs? Uh, Jā, mums nepatīk šis mutiskais grozījums. Labi, iebildumi ir, tāpēc tās netiek pieņems. Balsosim par oriģinālo grozījumu, kas par, kas pret. Atturs, varbūt pārbaudīsim par to lūdzu, sākam balsot. Vēl viens pret, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot un tas ir pieņemts. 158. kas par, kas pret, atturs, pieņemts. Tagad 159. kas, mm, kas, kas par, kas pret, atturas, pieņemts Man šķiet, ka tas ir noraidīts, taču pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 159. grozījumu. Alkadrāvīkungs ir par, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Un tas ir noraidīts. Astotais kompromiss, kas par, kas pret atturas pieņemts. Tagad pāriesim pie papildinājumiem. 167. kas par, kas pret atturas noraidīts, un 169. kā papildinājums, kas par, kas pret atturas pieņemts. 9. kompromiss, kas par, kas pret atturas pieņemts. Tagad mums ir jāpāriet pie 176. kas par, kas pret atturas pieņemts. 172. kas par, kas pret atturas pieņemts atturs pieņemts. 177. tagad un 178. kopā. Vai pareizi? Kas par, kas pret, atturas pieņemts. Simt astoņdesmitais, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 181. kas par, kas pret atturas pieņemts. 183. kas par, kas pret atturas pieņemts. 184. Sehnalova, kas par, kas pret atturas pieņemts. 185. ir papildinājums, kas par, kas pret atturas pieņemts. 186. kas par, kas pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss, kas par, kas pret atturas pieņemts. 193. kas pār, kas pret atturas pieņemts. 194. ir papildinājums, kas pār, kas pret atturas noraidīts. man šķiet, tas droši vien nozīmēja priekšsādātāji, vai jūs lūdzu varētu elektroniski pārbaudīt. Nu labi, 194. sākam balsot vēl Elka Dravīkungs ir par, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot, un tas ir noraidīts. 195. kas par, kas pret, atturs, noraidīts. 196. kas par, kas pret atturas pieņemts. 22. 11. Eh, eh, kompromiss, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Ļaujiet man pāršķirt lapu. 204. kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 208. Eh, ar mutisko grozījumu vai ir iebildumi pret mutisko grozījumu. Ja nav, tad ar mutisko grozījumu, kas par, kas pret atturs pieņemts. 207. kas, mm, kas par, kas pret atturs pieņemts. 210. kas par, kas pret atturs pieņemts. Tagad pāriesim pie 12. kompromisa, kas par, kas pret atturas pieņemts. Tagad mēs ejam pie 217. Mm, kas par, kas pret atturas pieņemts. 218. kas par, kas pret atturas pieņemts. 220. kas par, kas pret atturas pieņemts. 221. ar dalīto balsojumu. Mēs balsosim par otro daļu. Pirmā daļa atkrīt, tāpēc, ka mēs pieņēmām kompromisu 11. Kas par, kas pret, atturas pieņemts. 223. Kas par, kas pret, atturas noraidīts. 224. Kas par, kas pret, atturas pieņemts. 225. Kas par, kas pret, atturas pieņemts. 228. Kas par, kas pret, atturas pieņemts pieņemts. 227. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 228. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 229. kas kā papildinājums, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 230. kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 231. kas par, kas pret, atturas, noraidīts atturas pieņemts. 232, eh, kas par, kas pret, atturas norādīts. 233, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Tālāk mums ir apsvērumi. Ceturtais, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Tagad mums ir trešais, eh, kas pār, kas pret atturas pieņemts. Piektais un sestais. Un trešais, cet, Piektais, sastais ir identiski un arī septītais, kas ir par, kas pret, atturas, pieņemts. Tālāk pirmais kompromiss, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Divpadsmitais, kas par, kas pret, atturas, varbūt pārbaudīsim par 12. elektronisku lūdzu, sākam balsot. There's one minus from Mr. Elka Drauvija balso pret, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot, un tas ir pieņemts. 13. kas ir par, kas pret, atturas, pieņemts. 14. kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Tālāk mums ir jāpāriet pie IMCO. Pirmais paragrāfs, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Otrais paragrāfs, kas par, kas pret atturas. Varbūt pārbaudīsim elektroniski par otro paragrāfu. Sākam balsot. Vēl viens par. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Trešais paragrāfs, kas par, kas pret atturas, noraidīts. Ceturtais paragrāfs. Mēs varam balsot tikai par uh, to pēdējo teikumu, kas par, kas pret atturas pieņemts. Sastais paragrāfs, kas par, kas pret atturas pieņemts. Septītais, kas par, kas pret atturas noraidīts. 11. kas par, kas pret, atturas pieņemts. 12. kas par, kas pret, atturas noraidīts. 13. kas par, kas pret, atturas noraidīts. 15. kas par, kas pret, atturas noraidīts. 17. kas par, kas pret, atturas noraidīts. 18. kas par, kas pret atturas noraidīts. 21. kas par, kas pret atturas pieņemts. Kurš tad ir nākamais tagad, par ko mums jābalso? 26. par pirmo daļu, kas par, kas pret atturas pieņemts. 30. kas par, kas pret atturas pieņemts. Baha kungs vēlās izteikties pirms galējā balsojuma. Jā, paldies. Jā, es gribētu uzdot jautājumu. Tā kā mēs visus par visiem grozījumiem esam balsojumā, kur bija runa par tūkojumu sarešķījumiem, gribētu uzdot jautājumu, kādēļ no Koha 15 mēs balsojām.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 Tātad jautājums par to, vai tas bija tikai lingvistisks dabas. Tātad kas par pret atturās pieņemts? Līdz ar to esam atrisinājuši šo problēmu. Līdz ar to um, galīgais balsojums sākam balsot. Pieskaitam arī Alka Draujī kunga balsi. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 43 pār 1 atturās. Neviens nav balsojis pret. Apsveicam Bahkungu. Tagad nākamais punkts, par kur jābalso. Gift up here, do we? Mm -hmm. Yeah. Daudzgad finanšu plāns. 10 seconds break. Just recharge your arms for the MFF vote. Lūdzu, izvingriniet rokas, lai varat balsot par nākamo punktu. Okay. Amendment 2, Mrs. Ayala. Otrais grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Trešais par, atturās, noraidīts. Pieņemts. Treš, pirmais kompromiss, kas pār, pret, atturās. Pieņemts. Piektais par, pret, atturās, noraidīts. Sestais par, pret, atturās. Pieņemts. Septītais par pret atturās noraidīts. Astotais par pret atturās pieņemts. Devītais par pret atturās. Vai mēs varētu pārbaudīt? Balsosim elektroniski, pēc devīto sākam balsot. Minus for Mr. Alkadrawi. Is everybody voted? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais atkrīt. Vienpadsmitais grozījums. Par. Pret. Atturās. Noraidīts. Divpadsmitais par. Pret. Atturās. Pieņemts. Trīspadsmitais par. Pret. Atturās. Pieņemts. Kompromiss numur divi par pret atturās pieņemts. 15. grozījums par pret atturās. Pārbaudīsim elektroniski par 15. grozījumu. Alkatrālī kunga balss pieskaitīsim pret balsīm. Pieņemts. 16. par pret atturās pieņemts. 17. par pret atturās pieņemts. 18. mutiskais grozījums vai ir kādam iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Ja ne, tad kopā ar mutisko grozījumu, kas par pret atturās pieņemts. 19. papildinājums par pret atturās pieņemts Pieņemts. 21. grozījums balsojums pa daļām. Pirmā daļa - that some shall national allocations un otrā daļa - in no circumstances. Vispirms par pirmo daļu. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts otrā daļa. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. 20. grozījums. 20. ir atsaukt. 22. par pret atturās pieņemts. 24. par pret atturās noraidīts. 20, 25. par pret atturās noraidīts. 26. par pret atturās pieņemts. 27, 28. par pret atturās pieņemts. 29 par pret atturās pieņemts. 30 par pret atturās pieņemts. 33 par pret atturās norādīts. 32. balsojums pa daļām pirmā daļa ir atsaukta. Līdz ar to nav atsevišķa balsojuma. Mēs koši vienkārši balsojam par grozījumu. Otrā daļa tātad, ja viss grozījums tagad par, pret, atturās, pieņemts. 34. par, pret, atturās, pieņemts. 35. par pret atturās pieņemts. 36. par pret atturās pieņemts. 38. par pret atturās pieņemts. 1. par pret atturās pieņemts. Un galīgais balsojums sākam balsot elektroniski un pieskaitām viena balss no Algadrāja kunga puses. Beidzam balsot. Pieņemts 37 pār 1 pret 5 atturējušies. Nākamais punkts, par kuru jābalso, ir Grīsbekas kundzes atzinums. 27. par pret atturās pieņemts. 28. par pret atturās pieņemts. 29. par pret atturās pieņemts. 31. par pret atturās pieņemts. 33. par pret atturās. Pārbaudīsim elektroniski 33. grozījums, sākam balsot. Everybody voted, plus one minus. Yeah, vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 34 par. Pret. Atturās. Pieņemts. 35 par pret atturās pieņemts 36. Sākam balsot elektroniski par 35. Visi nobalsojuši. Vienbalss par arī no Elka Drauja kunga. Pieņemts. pieņemts, jo vēl jāpieskait viena balss par. 36. nākamais par. Pret. Atturās. Pārbaudīsim. 36. Acīm redzot, pamazām piezogas nogurums. Pieskaitām vēl arī Alka Dravikunga balsi. Beidzam balsot. Norādīts. 37. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 38. par. Pret. Pārbaudīsim. 38. Plus viena balss. Beidzam balsot. Pieņemts. 39 par pret atturās pārbaudīsim 39. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22 pār 20 pret 40 pār. S un D grupai. Saku vēlreiz, 40. par, pret, atturās. Pārbaudīsim jau atkal, man šķiet, ka ir tas pats vairākums, bet pārbaudīsim. Plus Elka Drāvīkunga balss. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 41. par pret, atturās pieņemts. 42. par, pret, atturās pieņemts. 43. par, pret, atturās pieņemts. 44 par, pret, atturās pieņemts. 45 par, pret, atturās pieņemts. Kompromiss numur viens. Par. Pret. Atturās pieņemts. 51. par. Pret. Atturās pieņemts. 52. par. Pret. Atturās pieņemts. Numur 2. par pret, atturās, pieņemts. 53 par, pret, atturās, pieņemts. 54 par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss numur 2 par, pret, atturās, pieņemts. 56 papildinājums otrajam kompromisam divās daļās. Pirmā daļa zin, viss teksts bez uh, vārda air, er", jeb gaiss, un otra daļa ar vārdu air. Er". Tātad pirmā daļa par pret atturās pieņemts otrā daļa Nē, mums jābalso arī par otro daļu par, pret, atturās, noraidīts. Acīm redzot, mums nepatīkais. Multiskais grozījums. Numur viens, Ajāls Senders grozījums. Vai kādam ir iebildumi pret mutisko grozījumu? Ja ne, tad kas par pret? atturās pieņemts. 59. par pret atturās pieņemts. 61. par pret atturās pieņemts. 62. par pret atturās. Pārbaudīsim 62. Sākam balsot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 Compromise 3, those in favor. Kompromiss numur 3. Par, pret, atturās pieņemts. Those in favor. Numur 5. Par, pret, atturās pieņemts. 70. par, pret, atturās pieņemts. 71. par, pret, atturās norādīts. 72. par,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 atturās pieņemts. 7 par pret atturās pieņemts. 74 par pret atturās pieņemts. 75 par pret atturās. Pārbaudīsim 75. balsosim elektroniski. Plus one, Mr. Alcatrau. Everybody voted. Vote is closed. Beidzam balsot. And that's adopted. Pieņemts. 76. Par. Pret. Atturās. Noraidīts. 77. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. 9. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. 79. Par. Pret. Atturās pieņemts. Kompromiss numur 4 par pret atturās pieņemts. 85. ir nākamais. Those in favor, no, five, yeah. Those in favor. Par, pret, atturās, pieņemts. 12. par Nē, 12. atkrīt, 84. pār pret atturās pieņemts, 86. pār pret atturās pieņemts, 87. nē, pirms tam 13. pār pret pieņemts, 87. atkrīt, 14. par pret pret atturās pieņemts 88. par pret atturās pieņemts 89. par pret atturās pieņemts 90. par pret atturās pieņemts 91. par pret atturās. Vai mēs varētu pārbaudīt 91. balsojumu elektroniski? One minus Everybody voted. Vote is closed. Beidzam balsot. It's adopted. 90. Pieņemts. 80, 92 par, pret, atturās pieņemts. Ninety-three now split vote in two parts. Nākamais ir 93. divās daļās. Pirmā daļa par pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, noraidīts. 94. par, pret, atturās, pieņemts. 15. par, pret, atturās, pieņemts. 95. par, pieņemts. 97. par, pret, atturās pieņemts, 16. Atkrīt, uh, tālāk ir mutiskais grozījums numur 2, vai kādam ir iebildumi, ja ne, tad kas par, pret, atturās pieņemts, 96. par, ne, tas atkrīt, 98. par, pret, atturās pieņemts, 99. par, pret, atturās pieņemts, noraidīts. Simtais par pret atturās pieņemts. 101. par pret atturās noraidīts. 17. par pret atturās pieņemts. 102. par pret atturās. Pārbaudīsim. 102. balsojam elektroniski one plus to Mr Alcadrao. Everybody voted. The vote is closed. Beidzam balsot. Un 21 pār 20 pret pieņemts. 18 pār. Pret. Atturās. Pieņemts. 19 pār. Pret. Atturās. Pieņemts. 20 pār. Pret atturās pieņemts. 21. par pret atturās pieņemts. 103. par pret atturās. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 103. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 22. par pret atturās pieņemts, 23. par pret atturās pieņemts, 25. par pret atturās pieņemts, 26. par pret atturās pieņemts, Vispēcot galīgais balsojums, balsojam elektroniski, sākam balsot, ņemam vērā, ka vienbalss jāpieskaita par Elka Draulīkunga balsu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 39 pār 4 pret 1 atturējies pieņemts. Apsveicam Grīsbeks kundzi. Okay, uh, Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, un te vispirms es gribētu ar jums pakonsultēties. Nākamais darba kārtības punkts ir um, Zasādas kunga ziņojums uh, par troksni, un uh, es nezinu, ko jūs domājat, bet. Uh, Zasādas kungs grib uh, PowerPoint prezentāciju te veikt, bet mums nav tāda ieraduma, ka tas tā notiek, un tāpēc mans jautājums ir, ko jūs par to domājat? Zasādas kungs. Paldies, priekšsādātāji. Tas neaizņems vairāk par pāris minūtēm. Tas ir vienkārši domāts, lai vienkāršotu visu manu stāstu. What I'll do on this occasion is I'll allow that we have the PowerPoint presentation, but Nu, labi, e, mm, šoreiz mēs pieņemsim to prezentāciju, bet patiesībā tas nav normāli, ka komitejā nāk ar um, PowerPoint prezentācijām. Uh, tas notiek noklausīšanās uh, laikā vai kaut kā citādi, bet tagad es gribu pateikt, ka šis ir vienīgais izņēmums. Citreiz es neļaušu šādas PowerPoint uh, prezentācijas. Zasadskungs, vai jūs varat sākt? Uh, um Granhending na lotniskach. Dāmas un kungi, priekšsādātāji, kungs. Tad, kad mēs runājam par troksni lidostās, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Ļaujiet man uh, ķerties pie runāšanas un netērēt laiku. Uh, tās attiecās uz pāris simtiem Eiropas lidostu un vairākiem tūkstošiem darba vietu. Es strādāju pie dokumenta, lai to sagatavotu pēc iespējas vienkāršākā līmenī. Taču tad, kad eh, bija diskusijas par dokumentu, tad es pamanīju, ka bieži vien sarunas noved pie liberalizācijas, bet tas ir tikai viens aspekts, jo vēl svarīgs aspekts ir harmonizēt procedūras vai arī ieviest minimālos standartus lidostām. Es visu laiku domāju par to, kā saprotamā veidā parādīt, kāda ir procedūra, uh, ar trokšņa ierobežošanu uh, lidostās, tāpēc es izdomāju, kā uh, vajadzētu sagatavot uh, PowerPoint prezentāciju. Es tagad redzu, ka beidzot prezentācija ir parādījusies, tāpēc um, kāds uh, būs, kas būs jādara kompānijai, kas vēlētos samazināt troksni lidos. Un uh, Vispirms šai kompānijai būtu jāsazinās ar um, attiecīgo iestādi dalību valstī un jāsaņem atļauja. Šī iestāde pārbaudīs, vai kompānija ir reģistrēta ASV un vai tā atbilst drošības eh, prasībām un uh, vai tā arī tajā strādā cilvēki, kas ir pietiekami apmācīti. Es vēlētos vienkāršot to procedūru, lai katrā dalībvalstī tas būtu vienkārši izdarāms, un, piemēram, ja jūs dabūjat atļauju vienā valstī, tad te būtu jābūt derīgai visās valstīs uzņēmējs, kas dabūs šādu atļauju, varēs izvēlēties lidostu, kurā viņi vēlas strādāt, un tas var. Tas var strādāt jebkurā Eiropas Savienības lidostā pašlaik. Tas ir eh, atšķirīgi 27 valstīs. Uh, un tad uzņēmējs var doties uz lidostu, un minimālie standarti viņam būs saistoši. Un uh, komisija vēlējās uh, ar deleģēto aktu palīdzību ieviest šos uh, minimālos standārtus, taču es ierosināju, ka šos minimālos standārtus vajadzētu noteikt lidostām pašām, tādēļ, ka tās ir lidostas, kas vislabāk zina, kādas prasības ir jāizpild, un te ir rekur virknē ar kategorijām, kas var tikt eh, atrastas eh, kategoriju pielikumā. Es izvēlējos uh, Mm, virkni kategoriju, kas man šķiet svarīgas un kas būtu jāizvēlās lidostām pašām. Piemēram, mm, maksimālais tā, laiks, kurā tiek atgādāta bagāža, tad ir vēl arī citas kategorijas. Run, pat ieskaitot arī kat kategorijas, kas aplaimos mūsu zaļos kolēģus. Piemēram, ka ir jāziņo par gadījumiem, ka tiek nodarīts skaitējums videi. Nu, tie tiek uzskatīti par minimālajiem standartiem, bet tie ir jānosaka lidostai pašai. Lai izvairītos no situācijas, ka lidostai nav nekādas kontroles pār šādu uzņēmumu, tad katrā dalībvalstī ir jābūt iestādēji, kura pārbauda, lai šie standarti nav par zemu vai par augstu. Tad, kad uzņēmējiem tiek paziņots uh, par to, kādi minimālie standarti tie viņam ir jāizpilda, tad viņi var meklēt sev partneri, avio kompāniju, ar, kuriem, ar kuru viņiem ir interesanti sadarboties, un tad viņi var sākt eh, darīt, eh, strādāt saskaņā ar standartiem un līgumiem, kas ir noslēgti. Šeit arī prezentāciju vajadzā, varētu beigt, bet uh, man ir jāsaka, ka dažās valstīs ir iespējams atbrīvot uzņēmēju no dažām prasībām. Um, un tas nozīmē, ka kādā noteiktā lidostā vai šīs lidostas termināli ir šeit 11 kategorijas uzskaitītas, šlaik jūs tās redzat uz ekrāniem. Uh, Un šāda veida um, uh, liberalizācija var tikt pieļaut attiecībā uz um, visām kategorijām, ko jūs redzat, izņemot sarkanās. Tās ir tās četras kategorijas, kas attiecās uz uh, um, degvielas, glabāšanu, bagāžas piegādi un uh, pa, citas, tās nevar tikt um, liberalizētas. Un tagad, ja mēs salīdzinām ar lidostu kategorijas, tad tas ir saistīts ar uh, pasažieru skaitu uh, miljonos. Ir lidostas, kurās ir zem diviem miljoniem pasažieru, tad ir lidostas um, no diviem līdz pieciem miljoniem uh, pasažieru un vairāk. Un mans priekšlikums būtu septiņām lielākajām Eiropas lidostām ieviest ierobežojumus un um, Un um, nevienu nevar piespiest uh, sākt darbību kādā uh, uh, lidostā, taču, ja ir septiņas līdz desmit kompānijas, tad var nolemt, ka var ierobežot kompāniju skaitu līdz divām, trim. ņemot vērā lidostas izmēru, un to visu var paredzēt dokumentācijā un izvēlēties arī, kura kompānija vislabāk varētu strādāt kādā noteiktā lidostā tālāk. Tad man ir jāatgriežas arī pie priekšlikumiem, ko iesniedza kolēģi. Un tad, eh, um, kad es to biju uzklausījis, uh, es ievietoju tekstā arī mm, tādu domu, ka var lielākajās lidostās, kur ir vairāk nekā 35 miljoni pasažieru, var atteikties no liberalizācijas. Un eh, tas nozīmē, ka dažas šīs regulas daļas vispār stāksies spēkā ne ātrāk kā pēc desmit gadiem. Mēs, protams, apzināmies, ka šī regula nav kaut kas, kas būs spēkā tikai divus, trīs, četrus gadus. Tā var būt spēkā pa desmit gadus un vairāk un tas attiecās uz lidostām, kas atrodas e ES. Priekšādātā es tūliņ beigšu. Es ilgāk vairs nerunāšu. Es dzirdēju viedokli mm, debatēs, ka četri pakalpojumi sniedzēji lidostā ir pārāk daudz. Bet, ja mēs runājam par septiņām lielākajām lidostām, tad eh, divas no tām ir pilnīgi liberalizētas, eh, vēl trīs ir gandrīz pilnīgi liberalizētas, un problēmas ir tikai ar divām atlikušajām lidostām. Nu, un tad viņām varētu būt problēmas ar četriem pakalpojumu sniedzējiem. Liels paldies, gaidījuši jūsu viedokli. Uh, Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad ir ieradus, ieradies pārstāvis no reģiona komitejas Werner kungs. Cienējamies Simpson kungs. Eh, minūtes maksimum. Trīs vai četras minūtes lūdzu neilgāk. Jā, cienējamies Simpson kungs, sirsnīgs paldies. Arī atbalsts no mūsu puses jums par to, ka jūs reģionu komitejā dodat iespēju izteikt eh, mūsu atzinumu. Mēs negribam eh, pārlieku izmantot eh, jūsu pacietību un laiku. Eiropas komisija ir izstrādājusi lidostu paketi ar trim projektiem. Mēs par tiem runājām kopā, un es domāju, ka, ja par tiem runā kopā, tad arī regulas, regulas projekts, kur būs gan zemes pakalpojumiem, gan arī Eh, lidojuma pakalpojumiem, te būs lielāka konkurence. Tad es domāju, ka eh, no reģiona komitejas viedokļa raugoties ir ļoti tāds uh, līdzsvarots risinājums. Ir ļoti labi liberalizēt tirgu, tas sniegs uh, izaugsmas impulsus, un pie mums Saksijā mums ir Lepcigā ļoti liela kravu lidosta, un tur redzams, kā ar ekonomiku attīstās jau ap šo lidostu, un tas ir mēķis, kas. Uh, mēs uzskatām, ka vajadzētu liberalizēt arī pakalpojumus uz zemes, Tas stiprinās eh, kvalitāti un eh, konkurences spēju. Ir jāņem vērā arī lokālās īpatnības, kapacitātes izaicinājumi. Drošībai jābūt pirmajā prioritātē, kā tikko kolēģis tikko teica, ir, vai Zasāds kungs teica, ir vajadzīgi arī pārējais noteikumi kā to visu realizēt, eh, to pagaidām vēl nevaram atbildēt, eh, vai tas attiec tikai uz lielām izdošanām, vai arī uz mazākām. Mēs domājam, ka vietējās īpatnības ir jāņem vērā. Solis uz liberalizāciju ir pareizs, bet kādā veidā iet pa šo ceļu, es domāju, tas ir vēl ļoti būtisks izaicinājums. Mums ir vēl divi citi punkti, kur mēs gribam izteikt komentārus. Visiem pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu būt iespējas dot arī apakšpakalpojumus, eh, tad pakārtotas uh, līgumus. Tur jāmaina kaut kas 35. pantā arī par minimāliem kvalitātes standārtiem. Zasādas kungs jau to izklāstīja. Lidostām vajadzētu būt iespējai tos arī īstenot un noteikt, vai, vai jau tagad regulas tekstā to visu vajadzētu detalizēt. Mēs domājam, ka varbūt, ka nē. Principā mēs domājam, tas viss iet pareizā virzienā. Sirdnieks, paldies! Thank you very much, Mr. Werner. Now for the groups, I'm proposing four minutes and then three minutes for the rest of the, of the speakers. So I'll start off with. Tālāk mēs sāksim ar uh, Fleckensteina kungu, kam būs četras minūtes. Jā, Herr Vorsitzender. Priekšsēdētāji, cienījumās kolēģis un kolēģi, gribu teikt paldies referentam par to, ko viņš ir izstrādājis un mums iesniedzis. sākotnējās diskusijās mēs visu izsvērām un esam izstrādājuši vairākus komentārus. Sāksim ar negatīvo aspektu. Atšķirībā no jums un eh, no mūsu viesa, no reģionu komitejas, no Lērcigas, mēs vēlamies, lai nebūtu nekādi eh, skaitļi šeit notiek atcīst pakalpojums niedzēju skaitu. Mēs domājam, ka vismaz ar diviem pakāpojumu sniedzējiem, kā ir vecajā direktīvā, katra lidosta var liberalizēties tādā veidā, kādu to pat uzskat par pareizu, kas te ir labāk. Bet mēs nedomājam, ka kaut kādu piespiedu pasākumu ar papildus pakāpiešu niedzējiem būtu pareiza. Un eh, citādi ir mūsu viedoklis arī par juridisko nodalījumu. Mēs arī domājam, ka nav juridiska nodalījuma, ir funkcionāls nodalījums. Kopumā šeit ir runa par atšķir, nodalītām grāmatvedībām, kuras jūs arī pieminējāt. Es domāju, ka mums vajadzētu piešķirt uzvērību, kā šāda šķērs subsīdijas no to tās nevajadzētu atļaut. Tātad tam nevajadzētu būt atļautam saistīts, to mēs zinām arī no citām diskusijām, un kolēģi jau to zina, to vajadzētu precīzāk paskatīties, bet principā tas viss iet pareizajā virzienā, mēs kopīgi ejam pareizā virzienā. Kas attiec uz minimālajiem kvalitātes standartiem, mēs pilnībā jums piekrītam, ka komisijai nav kompetenci deleģētiem tiesību aktiem, tā to nevajadzētu saņemt. Pielikumā jums ir vesela virkne ar kategorijām minimālajiem kvalitātes standartiem, tie ir noteikti. Mēs precīzāk tos visu pārlūkosim. Arī par to, kādam vajadzētu būt izvērtējumam, bet arī par to es domāju, ka mēs eh, atradīsim kopīgu risinājumu. Kas ir attiec uz kvalifikācijas procedūru, jūs pareizi sakāt, jūs runājat par uh, esošo koplīgumu ievērošanu. Mēs labprāt gribētu, lai tiktu izmantota uh, reprezentīvs koplīgums. Tās ir nelielas atšķirības, kuriem varētu būt arī liela ietekme. Un mēs eh, par to noteikti varēsim vēl par to arī viens ar otru diskutēt, kas attiecas uz šo subkontraktu piešķiršanu. Es domāju, ka lidostām. Lid kurām ir savi zemes pakalpojumi, tām nevajadzētu dot šos uh, sublīgumus, pakārtotas līgumus, vai arī, protams, ka var piedalīties arī uh, eh, konkursā izsludinātē tieši tāpat kā arī citi. Kāda ir, ja kāds pārkāp minimālos kvalitātes standartus, kāda ir procedūra, par to mums kopā vēl vajadzētu padomāt. Es domāju, ka šeit eh, pirmajā inst, uh, instancē vajadzētu um, Uh, klientus pakalpojumu izmantotājus un varbūt vajadzētu paredzēt arī otro instanci dalību valstīs. Jūs iesakāt pilnīgu liberalizāciju uh, pakalpojumos uz zemes. Es domāju, ka šeit uh, četrās jomās var to visu ierobežot uz diviem piedāvātājiem. Un šeit arī vēl vajadzētu turpināt diskusijām paraudzīt, kāds vislabākais risinājums. Viens punkts ir vēl, kuru jūs uh, nesat pieminējuši, vai vismaz neatrad tādu Es arī vēl nezinu, kā precīzi to risināt. Tas ir jautājums par integratoriem. Vai šajā ziņojumā par to kaut ko vajadzētu teikt, to pieminēt, arī to mēs kopā vēl padomāsim. Daudzos punktos mēs esam jau ceļā uz kompromisu. Vai trīs vai četri pakalpojums liedzēju vidostās, tā mēs nepiekritīsim. Paldies! Thank you, Mr. Klins. Paldies, Klinskungs. Nākamais. Četras minūtes. Līga. Paldies, cienījamie kolēģi. Iznībā es vēlējos, eh, lai komisija savādāk nosaka prioritātes un lai tā nodarbos tādiem jautājumiem, kādā veidā mēs patiešām vienoto Eiropas gaisa telpu varam īstenot. Ko mēs varam darīt, lai mēs mūsu aviolīnijas vispār varētu izdzīvot ilgā periodā. Mēs redzam, ka viņas ieslīd uh, negatīvos skaitļos. Uh, aviolīnijām situācija ļoti sarežģīta. Kvantas tikko kā ar BI, um, uh, un um, viņi vairs nesadarbosies viņiem, un ar, ar citu lida, avio sabiedrību sadarboties, un mūsu avio kompanijām ļoti sarežģīta situācija. Un, starp citu, es arī vēlētos, lai tiktu izteikt priekšlikums, ka lidostas Eiropā uh, tiktu privatizētas, e, ļoti lielā e, mērā tās vēl ir valstiskas vai pa pusē valstiskas. Ja tas būtu privātas, tad viņas automātiski censtos e, savu ekonomisko modeli veidot tādu, lai viņi būtu konkurētspējīgas un sevišķi jau vēl zemes pakalpojumos. Man traucē vēl ar vien tas, ka šīs dokuments ir tā nošķirts starp uh, eh, transportu komiteju un nodarbinātības komiteju, jo ļoti daudz, ko dara nodarbinātības komiteja, ļoti cieši saistīts to, ko mēs šeit darām. Un kad es dzirdu, ka nodarbinātības komiteja ir izstrādāt priekšlikumi, un varbūt, ka vēl uh, par to vairākums balsos par to, tad jau man vispār bailes sametas, jo no vienas puses uh, mēs vēlamies liberalizāciju un atvērtību, un no otras puses uzņēmē darbības brīvība tiks ļoti ierobežota, un to nevar apvienot. Es, uh, piekrītu referendumu daudzos punktos. Principā, protams, kā es kā liberālais es saprotu, ka ir jābūt liberalizācijai, esmu par to, jā, ir jābūt minimāliem standartiem, bet to nevajadzētu noteikt komisiju, bet tiem, kas arī strādā uz vietas. Bet ko teica iepriekšējais runātājs, es nezinu, vai mums vajadzētu tik ļoti ierobežot visu. Uh, vidus, ko es vislabāk pazīstu, jo tur tuvumā dzīvotāja Frankfurte. Tur uh, kapacitātes un infrastruktūras ziņā nav iespējams vairāk kaut ko izdarīt. Tur jau trešā līnija atvērta un tur ir divi, uh, divi zemes pakalpojums liedziem, viņi traucē viens otram. Un, kā es redzu, kā tur aprāta tur vēl stāv un tur autobus brauc vēl pa vidu tam visam. Tas viss ir ļoti sarežģīti, un es vedomies, ka vēl trešā vai ceturtais tur parādīsies šajā ierobežotajā tāpā. Tad es pateikšu, nu, ar, ar Dievu ar Dievu pasaulīt. Jā, un eh, jā, mēs šeit, eh, es nezinu, kādā veidā, kā tā varētu uzlabot kvalitāti pasažieriem. Bet, principā, vienota procedūra, tas ir pareizi, esmu par to. Arī tad, ja kāds ir pieļauts kā zemes pakalpojums liedzējs kādā valstī, tad automātiski vajadzētu būt tā, ka viņš ir arī citā eh, dalību valstī pielaists. Tas ir pareizi, bet jebkurā gadījumā mums vajadzētu nošķirt, tur, kur uh, lidostas ir aktīvas un pašas sniedz zemes pakalpojumu, tas, protams, jānošķir ne tikai grāmatvedības ziņā, bet arī juridiski. Tad šīs uh, uh, subsīdijas, uh, uh kur subsidēt citu jomu, šķērs subsidēt tās nedrīkstētu atļaut. Uh, Tālāk izglītība, apmācība, tas ir pašsaprotami. Īstenībā es nezinu, cik mēs eh, tur patiešām eh, mums likumdošanā vajadzētu kaut ko noteikt vispār šeit, jo tas ir būtiska sastāvdaļa pakāpojums sniedzēja darbā, un īstenībā šiem pakāpojums sniedzējiem pašiem vajadzētu lemt, kas viņiem ir jādara, lai viņiem būtu ļoti augsts līmeņa speciālisti. Vai konkursu izsludināšana ir uz septiņiem gadiem vai desmit gadi? vajadzētu, man nav tāds stabils viedoklis par to. Es domāju, ka tas nebūtu tik ļoti būtiski. Viss, vairāk nerunāšu. Labi, es domāju, ka mēs esam jau būtībā samērā vienā ceļā. Īsijā. Paldies, tagad ECR grupas vārdā Fosters kundzei vārds. Liels paldies priekšsēdētājiem. Pēter Van Dālen vārdā, kurš ir mūsu ēnu referents. Diemžēl viņš nevarēja ierasties, jo viņš iespējams strādā pie jaunās valdības izveidošanas. Viņš pateica referentam par paveikto darbu, un viņš vēlētos runāt par dažiem punktiem. Jāsaka, ka par dažiem no tiem runāja kolēģi par minimāliem standartiem. Arī Vandālenkungs uzskata, ka tāda būtu jānosaka Tāpat jautājums par uh, konkurenci ar trešajām valstīm un um, savstarpēju atzīšanu. Un arī jautājums par jaunu lidostu kategoriju, mēs, nepie, mēs tam nepiekrītam. Bet kā mm, vispārējais princips Mēs visi uzskatām ECR, ka uh, e, transporta padomē martā, kur uh, tika atbalstīta vispārējā pieeja, un mēs visi atbalstam vispārējo uh, pieeju, un mēs noteikti atbalstam to arī apvienotajā karalistē. Kopumā protams, ir bijuši liberalizācija gadiem ilgi, un tā ir darbojusies lieliski. Ja mēs paraugamies uz dažām lidostām, tad eh, tajās ir vairāki eh, virszemes pakalpojums sniedzēji. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka ja mēs paraugamies, piemēram, uz Frankfurtas lidostu, tad te ir zināms problēmas, un šis jautājums ir jāatrisina. Mēs runājam šobrīd par grūtībām, bet tās nav vispārējais, tās ir tikai vienā uh, dalībvalstī. Ir arī um, mazās lidos, kuras uh, nav liberalizētas, tāpēc es domāju, ka ir uh, jāpanāk līdzsvars. Mm, mēs vairāk domājam par lielajām lidostām, kur, būs, vai, kur darbosies vairākas uh, kompānijas. Un vispārīgi runājot, es domāju, priekšsēdētāji, ka nevajadzētu baidi, baidīties no palielinātas konkurences. Un ja mēs paraugamies uz to, kas notiks no um, um tīš, tieši juridiskā viedokļa, no likumdošanas viedokļa, šāda līgums starp um, pakalpams nedzējiem un uzņēmumiem, un tas noteikti uzlabos konkurenci. Es domāju, ka runa ir par komerc līgumu un. Uh, Līdz ar to eh, klients saņem pakalpojums, un tas ir tas, par ko viņi maksā. Mums ir jāpanāk līdzsvars, eh, jādomā par to, kādu likumdošanas priekšlikumu mēs gal galā vēlamies pieņemt, eh, kāda būs komisijas loma, lai mēs nenonāktu tādā sarežģītā likumdošanas procedūrā, jo gal galā visā Eiropā daudz kas tiks aizliegts tādējādi. Tāpēc ECR grupas vārdā es vēlētos pateikties Sads kungam, un mēs uzskatām, ka vispārējā pieeja, kur nāk klajā padoma, iet pareizajā virzienā. Un dažas problēmas, e, protams, ir dažās dalībvalstīs, bet tās ir jāatrisina. Un vēlreiz paldies referentam. Tagad mums ir ļoti e, garš runātājs saraksts, katram e, būs divas minūtes, un vispirms vārds Deverakas kundzai. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau tika skaidrots, komisijas priekšlikums uh, kopumā ir eh, pieņemams, un Mēs uzskatām, ka pārskatīšana devusi savus rezultātus, un šobrīd tirgus ir pietiekami nobriedis, lai mēs darītu vairāk. Es domāju, ka mēs varam priecāties par to, ko lidosts ir paveikuši eh, pēdējo desmit gadu laikā, bet dažas lidostas šajā jomā joprojām atpaliek, un eh, līdz ar to netiek piedāvāti eh, dažādot pakāpojumi klientiem. Es vēlētos apsveikt Zesārdus kungus paveikto darbu jo šķiet, ka jau šobrīd šim priekšlikumam ir kompromiss, ja mēs salīdzinām, šis priekšlikums jau ir kompromiss, kuram ir eh, vairākuma atbalsts. Es domāju, ka mums nevajadzētu paplašināt šo auto asistents, ja paša asistents eh, terminu. Un es redzu, ka kolēģu eh, priekšlikumā tas jau ir paredzēts. Tālāk, kas attiecas uz to, ka mēs varētu palielināt pakalpojumu sniedzēju skaitu līdz četri, um, līdz četriem, es pirms kādu laika um, biju pret šo priekšlikumu, bet, ja tas ir nepieciešams, lai atvērtu tirgu um, attiecībā uz dažām lidostām, tad kāpēc ne? Uh, Mērķis ir eh, piedāvāt lietotājiem paplašinātu eh, pakāpojumu klāstu, vienlaikus eh, ņemot vērā ierobežoto telpu lidostas. Un, ņemot vērā pašreizējos rezultātus, ir skaidrs, ka lidostas ir spējušas tam piemēroties. Šī paplašināšanās nedrīkst notikt uz pakalpojumu kvalitātes rēķina. Tas ir ļoti svarīgi, jo tas ir saistīts ar uh, drošību un drošumu. Tāpēc es atbalstu mūsu kolēģa priekšlikumu definēt vispārēju kvalitātes normu ietvaru. Pakāpojums sniedzēji ir privāti uzņēmumi, kas jau tā saskars ar milzīgu administratīvo uh, slogu, tāpēc man ir iebildumi pret to, ka ir nepieciešams palielināt uh, šo te slogu vēl papildus ar uh, pienākumu ziņot komisijai. Deveraks kundze tiek pārtraukta. Priekšsēdētājs turpina, es noteikti iedarbināšu pulksteni, lai jūs redzētu, cik ilgi ir iespējams runāt. Vilskundzei vārds tagad goja vārdā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamies kolēģis un kolēģi. Līdz šinējās tirgus atvēršana ir izraisījusi pasliktinājumu kvalitātē un izmaksu spiedienu. Uh, un uh, algas līdz 20% ir samazinājušās tādēļ. Nodarbinātie nevar uh, samaksāt uh, savas dzīves izmaksas un uh, konkurence tirgu pakalpojumu uz zemes. Uh, viņiem ir jāorientējas pēc uh, kvalitātes un nevis pēc zemākajām personāla izmaksām. Būtiski ir šādi kritēriji reprezentatīvo eh, koplīkumu izmantošanu gribētu atbalstīt šeit Flekenšteinu kungu. Kvalitatīvi pietiekami augsti, pietiekami standarti notarpināto tālāk izglītībai aizliegums eh, slēgt eh, subkontraktus, nodrošināt darba vietas vismaz tādiem pašiem noteikumiem, ja tiek nomainīts pakalpojums niedzējs. Turklāt es esmu pret uh, spiedienu juridiski nošķirt uh, eh, pakāpumus eh, uz zemes no uh, lidostu operatoriem un vajadzētu ieviest sociālos standārtus un uzlabot nodarbināto situāciju, darba situāciju. Es uzskatu, ka ir nepieļaujami, ka referents Zasādas kungs uh, saka, ka komisijas priekšlikums vēl nav pietiekami tālējoši. Tālāk liberalizācija. Eh, tāds, eh, tāds teica referents, ka tas samazinās cenas un uzlabos kvalitāti. Viņš vēlas šo zemes pakāpojumu sniedzēju minimālo skaitu eh, vēlas palielināt vismaz līdz četriem, un tad arī vēl apakšuzņēmumus pieļaut tās pašas uh, aviolīnijas uh, um, var, var, tajā pašā aviolīnijā var sniegt arī sub uh, uzņēmumiem līkumus. Um, ir pētījums veikts, ko ir veikusi lidostu uh, uzņēmums, un uh, Tajā ir pierādīts, ka vēl tālākā tirgus atvēršana samazinās kvalitātes standartus un ilgā laika termiņā eh, zudīs sociālais nodrošinājums eh, darbiniekiem, kas eh, sniedz pakāpienas uz zemes. Eiropas transporta um, darbinieku kon konfederācija jūlijas sākumā bija sarīkojusi protesta kampaņu. Uh, un eh, tika pārmērts, ka aviolīnijas eh, bieži vien domā tikai par savu pēļņu un vairāk ne par ko. Un eh, es turpmāk arī cīnīšos kopā ar arotbiedrībām pret uh, tirgus atvēršanu. Mums ir vajadzīga sociāla Eiropa, nevis dempinga algas. Ļoti labi, tad nu, tagad gan es uh, jums likšu klāt chronometru lūdzu. Nākamais runātājs dzīves. Laisfrīda kungs. Jā, uh, eh, Kinskungs runāja par uzņēmuma darbības brīvību. Gribētu runāt, uh, uh, to nosaukt savādāk, ka sociāli atbildīga tirgus ekonomika. Es iedomājos, ka um, aviācijas uh, uzņēmē darbībā avio kompānijas var brīvi izmeklēt, uz kurien tās lido. Tas atbilst to interesēm, kā pasažieri var uh, izvēlēties, no kādas lidostas tie vēlas lidot. Es domāju, ka tas ir samērā skaidrs. Neviens jau nesūcas par to, ka tas tā ir bet es iedomājos arī, ka lidostas piedāvā tieši to, ko tas vēlas piedāvāt. Tas arī ir eh, brīvā tirgu, tā sociāla atbildīgā brīvā tirgu. Kad eh, Eiropas komisijas ierēģi un transporta komisārs, kas eh, mazāk interesēs par uh, transporta politiku, bet drīzāk par saviem ideoloģiskajiem priekšstatiem mēs, ja tas tā būs, tad mēs saņemsim tādu piespiedu sistēmu, kas vēlas noteikt lidostām, cik daudz piedāvātāji un ar kādiem nosacījumiem tās drīkst pieņemt darbiniekus. Man šķiet, ka tā nav brīva tirgus ekonomiska. Tā ir piespiedu sistēma, kas no vienas puses eh, nekāpo patiešām kvalitātes uzlabošanai, kas vispār neatbilst eh, nodarbināto interesēm, un beigu beigās tas nav arī pasažieru interesēs, bet var, ja vispār, tad uh, tikai dažiem darījumu slēdzējiem, kas vēlas nopelnīt labu pēļņu. Cienījamie kolēģi, Eiropas Savienība pašlaik ir tādā situācijā, ko pilsoņi neuztver par pašu optimālāko risinājumu. Arī darba ņēmēji to neuzskata par optimālo risinājumu, un mēs neko citu nedarām, uh, ka šo situāciju pasliktinām vēl vairāk. Es nedomāju, ka tas kopumā ir labi. Un Zasēdas kungs zina, ka mums ir arī citas intereses, bet neaizmirstiet lūdzu, ka ir ne tikai ekonomiska, politiska priekšstāti, kas jums šķiet svarīgi, bet padomājiet arī par darba ņēmējiem un domājiet arī par pasažieriem, jo jūs priekšlikums tiem neko labu nedos. Groša kungs lūdzu, divas minūtes lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Gribu teikt paldies iepriekšējiem runātājiem. Interesanti bija paraudzīties, ka ļoti daudzi vācu runājošie kolēģi par eh, šo tematu runā vienā valodā, bet nevienā balsī. Manuprāt, Zasādas kungam nebūs eh, viegli atrast eh, kompromisu. Es domāju, ka diskusiju vajadzētu virzīt tādā virzienā, lai tā sasniegtu mērķi. Kas ir mērķis, ja mēs raugāmies uz to kritiski? Komisija runājot, ja tā grib uh, palielināt lidojumu kapacitāti, es nedomāju, ka uh, pakalpojums zemes ir vienīgais pareizais risinājums, jo īstenībā lidojuma drošība būtu daudz labāka atbilde. Tā tad uh, vajadzētu šo tirgu kopumā organizēt. Domāju, ka atklāts, bet regulēts tirgus būtu laba atbilde. Un šeit. Ja runājam par kvalitāti, ja Uh, pa, palielinātos uh, pa, pakāpošu nedzēs skaits, es to nevaru pieņemt, jo es domāju, ka katra aviokompānija paņems labāko, jo tas nodrošinātu vislabāko kvalitāti, un kvalitātes nozīmē arī drošību. Arī drošības aspekti ir jāņem vērā, kas attiec uz juridisko nošķīrumu. Tiem, kas paši sniedz pakāpojumus un kas uh, kur ir pakalpojums sniedzēji citi. Es domāju, ka tur drusku ir reāla situācija jāņem vērā, ir jāņem vērā arī vietu skaidrs, kādreiz ir drusku pārspīlēti, ja kāda lidos tik paplašināta, un paplašināšanas projektā ir rakstīts, ka uh, rīt būs arī vairāk pakalpojums niedzējas zemes, un pēc tam kaut kā izrādās, ka nemaz nav vieta kaut kam tādam. Es domāju, ka šo tematu vajadzētu tieši risināt, ko vēlas pilsoņi, pasažieri vēlas kvalitāti, un manuprāt, tā šodien ir, bet ne visur pasažieri nevēlas obligāti vislētāko cenu, bet vēlas labāko kvalitāti. Mēs to gribētu uzsvērt. Un pēdējais, ko es vēlos vēl teikt, sociālais dempings, manuprāt, nebūtu iekļauts darba kārtībā. To katra valsts var noteikt pati, un arī lidostu var noteikt pašas. Paldies! You, Alkadravi, paldies, Alkadravi, kungs, divas minūtes. Liels paldies, priekšsādātāja kungs, un paldies arī referentam. Um, Es domāju, ka ir vēl vairākas lietas, ko vajadzētu šajās debatēs apspriest. Kā jau teica vairāki kolēģi, ir svarīgi nospriest par to, cik ir šo pakalpojumu sniedzēju. Manuprāt, ja tur ir ierakstīts vismaz divi, tas ir labi. Tālāk jau dalībvalsts var izlemt pašas, vai vajag vai nevajag vairāk, nevajag to uzspiest Eiropas līmenī. Uh, Taču es neiebilstu, ka dažās, dažos gadījumos tiek paredzēta pašpalīdzība. Piemēram, tad, kad ir runa par ekspresu pastu vai um, tām avio kompānijām, kas ļoti daudz strādā naktī un kas uh, vēlas pašas sev mm, uh, sniegt šos pakalpojumus. Un tad es piekrītu tam, ko teica Zasadas kungs par kvalitātes kritērijiem. Man šķiet, ka tiešām vajadzētu to pieminēt. Tālāk, Zasadas kungs ņem vērā arī cilvēkus ar invaliditāti un ierobežotām pārvietošanās spējām. Tas ir ļoti svarīgi. Katrā ziņā man šķiet, ka Mēs nevaram te neko sagatavot, ja mēs neņemsim vērā to, kas nociet sociālo lietu un nodarbinātības komitejā. Ir pēdējais laiks, lai mēs pie tā sāktu strādāt. Īpaši tad, kad ir runa par personālu pārņemšanu, ja notiek līguma koncesija. Jo ja notiek īpašnieku maiņa, tad personālam nevajadzētu kļūt uh, par eh, upuriem vai ķilniekiem šādā situācijā. Mums vajadzētu tikai izlemt, vai mēs gribam ierobežot pakalpums niedzēju skaitu. Bahakungs, divām minūtēm lūdzu, paldies priekšēdētājiem. Es domāju, ka kolēģiem, kolēģis Zasādri pelnījis mūsu respektu, viņš ļoti daudz ir strādājis, viņam ir ļoti labas laba pieeja. Man personīgi šeit liekas, ka nav ievērot vairāk pamatprincipi. Un ļoti daudz iesaistīts puses tam arī piekrīt, ka šie priekšlikumi ir sniedz tikai tādu ietvaru. Un uh, vajadzētu ņemt vērā vietējo situāciju daudz vairāk. Es piekrītu, ka šie pakalpoņu procesi, kā kvalitāte, drošība, to vajadzētu noregulēt Eiropas līmenī, bet eh, lēmums eh, par eh, liberalizāciju to vajadzētu pieņemt, ņemot vērā pilsoņu intereses, vajadzētu ņemt vērā atsevišķi dalību valstu subsidaritāti, arī par proporcionalitāti. Es domāju, komisija drusku pārspīlējusi, ka direktīva 96, tā nosaka tirgus atvērtību, nav nekādu monopolu. Es esmu pret monopoliem, bet es esmu arī pret uh, turpmāku liberalizāciju, kas būtu tikai un vienīgi ideoloģiski pamatota. Es domāju, ka šeit uh, vēl tālāk atvērt tirgu. Tas nozīmē, ka būs arī sarežģījumi sociālā jomā, kolēģi to pieminēja, arī ekonomikas jomā būs sarežģījumi. Es domāju, ka vēl papildus tirgus atvēršana nedos nekādu pievienoto vērtību. Tādēļ mans personīgais viedoklis ir tāds, ka tas neko nedos, un es domāju, ka komisijas priekšlikumu vajadzētu noraidīt. Ja tam nebūs vairākums, tad es domāju, ka vajadzētu no regulas eh, veidot, eh, izveidot to par eh, ietvaru direktīvu lai dalībās varētu īstenot subsidiaritātes principu. Paldies! Thank you, Mr. Pār. Lielas paldies! Tālāk Dibāko kungs uz divām minūtēm. Lielas paldies priekšsādātāji! Es arī vēlētos pateikties eh, referentam par viņu paveikto darbu, un es domāju, ka eh, viņš tiešām ir nopietni pastrādājis. Bet tad, kad mēs runājām par um, šo. Uh, pašu palīdzību, tad īstenībā te mēs nevaram uzturēt savu status quo. Mums ir jāuzraksta kaut kāda noteikumi, un te ir atvērts tirgus, un šim atvērtam tirgum ir jānotiek uh, caurskatāmi. <clears throat> Es domāju, ka mēs varam tikai priecāties, ka visbeidzot šīs sektors tiks kaut kā reglamentēts, un tas ir beidzot jāliberalizē tādēļ, ka at vērtība mm, ir jāsaskaņo arī ar um, mm, pakalpojumu sniedzējiem. Es īsti labi nesapratu, kas tur ir domāts. Es gribētu, lai juridiski tas tiktu noformulēts. Komisija te piedāvā um, runāt par deleģētajiem aktiem, bet es drīzāk gribētu padziļinātu harmonizāciju, lai visiem pasažieriem būtu uh, vien un tā pa, viens un tas pats pakalpojumu līmenis zemes pakalpojumos. Un tālāk, jebkurš uzņēmums jebkura uzņēmuma pienākums ir informēt savus pasažierus, un mums vajadzētu. Gāvērkungs, paldies priekšsēdētājiem. Es uzskatu, ka ir vesela virkne sarešķījumu un jautājumu, jo komisija, manuprāt, ir pieņēmusi nepareizus priekšnosacījumus. Un eh, tā nekad arī nav ņēmusi nopietni mūsu prasības vērā eh, šajā jautājumā dalībās, Kas vēlas liberalizēt, to jau var tagad arī darīt. Tam nevajag šādu regulu. To gribētu teikt. Es domāju, tās dalība valstis, kurās ir regulēti tirgi, tiem ir arī ļoti labs pamats tam. Tur ir ļoti labi funkcionējuši efektīvas lidostas un labi uh, darbojošamies uh, uh, zemes pakalpojumu labāk nekā dažās liberalizētās valstīs. Manuprāt, ir sevišķi svarīga kopsakarība starp uh, nodarbināto darba laiku tajos laikos, kad ļoti daudz kas jādara un kad maz jādara. Darbņēmē produktivitāte. Ja man ir vairāk piedāvātāju, man tādi paši tukšie periodi. Produktivitāte līdz ar to ir mazāka, jo, ja ir tukšie laika, tas samazina efektivitāti, un, manuprāt, tas neko neiegūdīs, nedos nekādu labumu efektivitātes uzlabošanai lidostās. Es gribētu runāt par galvenajām problēmām, Proti, ir jāņem šeit vērā šo nozīmīgo konkurences tirgu. Tās ir aktivitātes, kas ir vēl regulētas, mīnus tie, kas piedāvā paši šos pakalpojumus, mīnus uh, alianses partneri. Un tur paliek vēl pāri apmēram 20% no tirgus. Un es domāju, ka šeit uh, mēs patiešām liberalizētos tirgus, vai tas ir Londonā vai Amsterdamā. Tur kvalitāte un precizitāte, manuprāt, ir sliktāka nekā tas, piemēram, ir Frankfurtē. Es uh, domāju, ka šos, eh, šo izaugsmu tirgus daļas eh, nevajadzētu pārbīdīt, un es domāju, ka uh, visdrīzāk šeit ir jārunā par drošību, un nevajadzētu eksperimentēt ar drošību. Es gribētu teikt, uh, ka mums šo regulu nevajag, un mēs komisijas priekšlikumu varam vienkārši noraidīt. Mr. Perker, Pirker kungs, lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Mums patiešām vajadzētu pievērst uzmanību mērķiem, izsakot pārdomas. Trīs mērķi vismaz ir pieminami. Pirmkārt, ka pasažieri un transporta pakalpojumu sniedzēji, eh, viņi vēlas sniegt eh, ātru, eh, ātrus pakalpojumus un izmaksas ir jāsamazina un arī citu piedāvātāji, kas uh, sniedz labu darbu, viņi eh, pelnieši respektu, nevis sociālo dempingu. Gribētu pie, šeit ieteikt četrus punktus. Pirmkārt, mums vajadzētu to atstāt tā, proti brīvais tirgus ir nodrošināts, uh, pašreizie direktīvas sniedz iespēju, ja ir vismaz divi piedāvātāji, tātad varētu arī vairāk nekā divi būt. Bet mums šeit nekāda grozījuma nav vajadzīgi. Uh, Otrais punkts. Es domāju, ka mums vajadzētu uzlabot konkur eh, konkursa eh, noteikumus. Treškārt, ir jābūt minimālijas prasības attiecībā pret kvalitātes standartiem. To vajadzētu noregulēt Eiropas līmenī. Nevajadzētu šeit eh, individuāls un dalību valstu risinājums atsevišķas. Un vēl, lai samazinātu izmaksas, mums vajadzētu darīt visu. Mēs, ir domāta arī komisija, darīt visu, lai realizētu vienotās, vienotās Eiropas gaisa telpu. Nu, manuprāt, eh, domāju, ka šis komisijas priekšlikums eh, nav piemērots, lai sasniegtu tos mērķus. Paldies, Pirker kungs. Nu, tagad es došu vārdu komisijai. Um, Bet eh, vēlētos atgādināt, ka viens no jautājumiem, par kuru mēs runājām galvenokārt, ir kvalitāte. Uh, Un uh, tad mums ir jāatcerās, ka direktīva ir mazliet plašāka nekā mēs te tagad runājam. Un tad uh, te ir runa par to, kas notiek ar pasažieriem. Uh, ar vien ilgāk ir jāgaida un arī ir riteņi pazūt un, uh, ziniet, um, Ir, es jums varu pieminēt eh, Briseles lidostā, piemēram, es vēl vienos no rīta nebiju saņēmis savu riteni. Un tāda problēma ir eh, viso, visās lidostās, arī Hīstrovas lidostā Londonā ir problēmas, taču, manuprāt, mums vajadzētu koncentrēties uz eh, pakalpojumu kvalitāti. Un te jūs pareizi sakāt, ka uh, Eh, Daudz lietas tiek atstātas avio kompāniju ziņā, tādēļ, ka viņas nodarbojas ar zemes pakalpojumiem. Taču, ja viņas cenšas dabūt šos zemes pakalpojumus arvien lētāks un lētāks un lētāks, tad galu galā pakalpojumi, ko jūs saņemat, būs arvien sliktāk un sliktāk. Un tas ir jautājums, uz ko mums ir ciešāks jāpaskatās, kas attiecās uz 50 noteikumu, um, tad. Uh, un to, kāpēc uh, nodarbinātības komiteja par to izsakās, nu, tas ir um, vajadzīgs. Man šķiet, ka atsauks, atsaucies 50. punktu vispār no tās vajadzētu atteikties, bet ja mēs atsaucamies, tad ir jāņem vērā Eh, nodarbinātības komiteja. No komisijas tagad lūdzu, Maija kundze. Paldies, priekšsādātāja kungs, dāmas un kungi. Nu, vispirms es gribētu pateikties jums par paveikto darbu jūsu komitejā, par šo gaisa pakalpojumu pakotni kopumā. Un tagad atbildot Klinca kungam, es gribētu teikt, ka Eiropas komisija uh, pilnīgi noteikti strādā pie uh, kopīgo debesu jautājumu, un mēs gribam, lai tas jautājums tiktu atrasināts taisnīgi un vienlīdzīgi attiecībā uz mūsu ārvalstu partneriem. Un mums noteikti ir vajadzīga arī stratēģija um, šai sadarbībai, un ar to mēs nāksim klajā mēram 27. septembrī. Uh, Tad vēl es gribētu teikt, ka mums ir jābūt neitrāliem attiecībā uz uzņēmumu īpašniekiem, vai tie ir valsts vai um, privātie. Mēs nevaram iejaukties šajos jautājumos, kas attiecās uz tieši uz šiem pakalpojumu sniedzējiem, zemes pakalpojumiem. Es ļoti labprāt nu, pieņemu to, ko teica Zasādas kungs. Um, viņš uztur to līdzsvaru, pēc kā tiecās arī komisija. Tas nozīmē, ka tirgus tiek gan pietiekami atvērts, gan arī tiek pietiekami akcentēti sociālajā aspekti un nodarbinātības aspekti, un tas noteikti nodrošina pakalpojumu kvalitāti. Es arī pozitīvi skatos uz darbu, kas ir uh, veikts attiecībā uz minimālajām kvalitātes normām. Man šķiet ir ļoti svarīgi apspriest šos jautājumus Eiropas Savienības līmenī, lai izvairītos no tā, ka šie standarti un šīs normas um, tiek izstrādātas katrā dalībvalstī atsevišķi, jo tas uh, aviokompānijām padarīs dzīvi vienkārši neiespējami. Tāpēc ir vajadzīgas minimālās kvalitātes normas visā Eiropas Savienībā vienādas. Kopumā es varu teikt, ka Zasādas kunga ziņojums ir labs pamats, lai mēs varētu aktualizēt direktīvu. Mm, kas tika izstrādāta iepriekš. Un tad es vēl gribētu teikt, uh, ir nepieciešams pārliecināties par to, lai zemes pakalpojumu tirgus funkcionē efektīvi un lai mēs varētu garantēt arī kvalitāti. Un ar šo savu komisijas priekšlikumu mēs cenšamies sasniegt uh, savu mērķi, uzlabot pakalpojumu uh, sniegšanas līmeni pasažieriem. Paldies! Much, Liels paldies! Eh, Zesādas kungs, vai jūs vēlētos vēl ko piebilst? Jā, paldies priekšsēdētāji pavisam īsi. Vispirms es vēlētos pateikties jums visiem uh, par komentāriem. Un paldies, ka jūs pievērsāt uzmanību tam, ka nav runa tikai un vienīgi par virzemes pakalpojumu tirkus liberalizāciju lidostās. Runa ir par to, ka ir nepieciešams ieviest minimālos standartus lidostās tā, lai visi pasažieri varētu saņemt uh, vienādu, uh, vienādu pakalpojumu kvalitāti, tātad tādu, kādu viņiem pienāks un tādu, par kādu viņi maksā. Šobrīd dažas, dažas avio kompānijas apgalvo, ka nav iespējams uzlikt par pienākumu virsiems pakalpojumu sniedzējiem sniegt labākus uh, pakalpojums, jo ir tikai divi uzņēmumi, kas sniedz šāds pakalpojums, un viņi nav ieinteresēti uzlabot uh, pakalpojumu kvalitāti. Tāpēc arī mums ir šis priekšlikums, lai palielinātu konkurenci, lai panāktu to, ka uzņēmumi vēlas konkurēt savā starpā, bet konkurēt izmantojot kvalitāti. Un šo kvalitāti noteiktu lidostas. Jo es domāju, ka tieši pašas lidostas vislabāk zina, cik uh, laika tām ir nepieciešams um, bagāžas uh, iekraušanai un izkraušanai, tās uh, aizvešanai no lidos līdz terminālam un tā tālāk un tā joprojām. Ne jau Eiropas komisija to var zināt, jo komisija nevar zināt, cik daudz laika ir nepieciešams, eh, lai, teiksim, nogādātu bagāžu no termināla līdz eh, lidmašīnai, piemēram, Briseles lidostā. Ja lidostas nosaka šos eh, minimālos standārts un tos attiecīgi apstiprina kompetentā iestāde dalībvalstīs, tas uzliek par pienākumu uh, Um, attiecīgi virsēms pakalpojumu sniedzējiem uzlabot pakalpojumu kvalitāti, un tas nozīmē, ka um, Eiropas lidostās tiks sniegt labāk pakalpojumu. Paldies! Paldies, Sēdz kungs! Uh, ļoti daudz ir ieinteresēti jūsu ziņojumā. Vairāk nekā 15 deputāti vēlējās izteikties. Vēl veiksmēnu referentiem. Um, Grozījums var iesniegt līdz 28. Eh, septembrim, balsosim komitejās 6. novembrī. Paldies, un nākamais jautājums ir ar troksni saistīta eksploatācijas ierobežojuma ieviešana savienības lidostās. Priekšsēdētāji, liels paldies! Es esmu sagatavojis eh, nelielu filmiņu. Paldies priekšsēdētājiem! ziņojuma priekšlikums par troksni. Es domāju, ka kopumā esam tādā labā ceļā, un es domāju, gribētu es pieminēt būtiskos punktus šim priekšlikumam. Lielais temats ir, cik lielā mērā dalību valstis pašlaik ir tā, ka tās starptautiskos eh, noteikumus eh, trokšņas atzīt pasākumus tiešām ievēro un cik lielā mērā to vajag uzlabot. Es domāju, ka tā bija komisijas, eh, tas bija komisijas nodoms izstrādāt priekšlikumu par šo jautājumu. Un, protams, ka tas daļēji ir arī saprotami. Lielais būtiskais punkts mūsu iekšējās diskusijās, par ko mēs strīdējāmies, ir par to, kā apieties ar desmito pāntu komisijas priekšlikumā, tas piešķir tiesības eh, vērtēt daļai valstu pasākumus un eh, daļai tos atsaukt vai atcelt. Bija ļoti daudz diskusijas, arī ņemot vērā to, ka Eiropas iekšējās tirgus intereses, blakus tam vēl pastāv arī vēl citas intereses, un dažas no mūsu, daži no mūsu trans, transatlantiskajiem partneriem arī iesaistījās diskusijā, bet es domāju, un tas ir rezultāts uh, pie kuras beigās nokļuva, domāju, ka saproties kompromiss, ņemot vērā visu intereses, tam ir jāskatās tā, ka patiesais lēmums, kādi trokšņāsies pasākumi ir jāizteno gal galā, tie ir jāpieņem dalību valstu atbildīgajām iestādēm. Komisijas viedoklis ir jāņem vērā šajos jautājumos, bet no otras puses šī augstā iestāde Briselē, tā nevajadzētu būt iespējai atcelt pasākums, ko ir pieņēmuši vietējās iestādes. Un uh, likuma pārkāpšanas procedūra, jā, protams, tas ir komisijas rīcībā, un tā var izmantot šo iespēju. Regulējums, ko iesaka komisija, uh, viena problēma ar to nevarētu atrisināt, proti, ko darīt ar lēmumiem, ko nepieņēma nevis iestādes, bet kā apieties ar trokšņa aizsardzības pasākumiem, kas ir panākti mediācijas procedūrā, kurā iesaistīts visas puses. Ir ļoti daudz labu piemēru, kur gadiem ilgi ir bijušas sarunas starp eh, tiem, kas atrodas pie lidostēm, kas dzīvo, kur ir bijuši iesaistīts daudzas puses, un beig beigās ir saņemts eh, rezultāts, ko varētu pieņemt. Es nevarētu iedomāties, ka būtu paredzēta tāda iespēja, ka šādu rezultātu pēc tam Briseles iestāde vienkārši varētu atcelt. Un uh, tādēļ arī izstrādāju priekšlikumu ziņojumam. Turklāt jāsaka arī vēl, ka esmu mēģinājis izstrādāt jaunu definīciju par uh, līdzsvarotu pieeju. Tur ir vienmēr runa par izmaksu efektivitāti, un uh, par uh, eh, trokšanas pasākumiem, tur ir runāts par izmaksu efektivitāti. Es domāju, ka ir labāk runāt par vispārīgu efektivitāti. Protams, tas ietver sevī arī izmaksu efektivitāti, bet tieši tāpat arī efektivitāti veselības aizsardzībā, efektivitāti trokšanas pasākumos. Tas nozīmē, ka efektivitātes jēdziens būtu daudz lielāks un vispārīgāks, ne tikai vienpusīgi runātu tikai un vienīgi par izmaksu efektivitāti. Tie bija vislielākie jautājumi, kuri raugoties uz komisijas priekšlikumu tika mainīti. Kas vēl ir noticis? Vēl tās daļas, kas attiecas uz uh, lidmašīnām, kas izpilda priekšnosacījumus, to precīzi aplūkoja, un uh, tur ir jānonāk pie slēdziena, kā trokšņa aizsardzības efektivitāte, tur ir vēl jārunā arī par termiņu ievērošanu. Tur varētu ar vērtību desmit, varētu būt kompromisi. Kad attiecas uz deleģētajiem aktiem, tad es uzskatu, ka tīri tehniskas izmaiņas. Tie varētu būt deleģēto tiesību aktu formā. Bet kas attiec uz politisko ietekmi, kad ir runa par trokšņa augšējām robežām? Es nedomāju, ka deleģēta tiesība akti būtu tā ideālā forma, kādā risināt šo jautājumu. Eiros parlamentam jābūt iesaistam tieši lēmumu pieņemšanas procesā. Mēs pieņemam lēmumu, jo mēs esam pilsoņu pārstāvji Eiropā. Man ir ļoti daudzi rakstījuši no visas Eiropas, saņēmusi esmu daudzas e-pastus, tie man ļoti palīdzēja. Uh, tie arī atbalstīja mani manā darbā, bet man arī jāsaka, ka ir arī jautājumi, kurus es nevarēju ņemt vērā. Piemēram, nebija paredzēts šajā regulā konkrētas uh, trokšņa robežas noteikti, ne komisijas priekšlikumā, ne no mūsu puses uh, eh, Eiros parlamentā. Uh, Tas nebija šī priekšlikuma mērķis. Ko mēs arī nevaram darīt, ir uh, mainīt starptautiskos nolīgumus. Mēs nevaram vienkārši šo līdzsvaroto pieeju ņemt un pārveidot, jo tas ir starptautisks uh, uh lid, uh, lidostu vienošanās, un to mēs nevaram vienpusīgi mainīt. Tas arī ir skaidrs, bet es domāju, ka izmainot izmaksu efektivitāti, un pārveidot to par vispārīgu efektivitāti, tas, domāju, tas ir pareizais variants. Mēs ceram, ka mēs no vienas puses varēsim parūpēties par to, ka nākotnē Eiropieši varēs labāk gulēt, mierīgāk, bet eh, ka būs ievērotas arī starptautiskās konvencijas, ko mēs esam paši parakstījuši noslēguši. Tas arī jāievēro, tas ir eh, kompromiss, kas ir nepieciešams. Es jau gaidu ar prieku nākamo diskusiju, kas par to vēl būs, ko vēl gribēju pateikt. Mm, ļoti labi ir izveidojušas attiecības ar kolēģiem uh, šajā darbā, saņēma lielu atbalstu un gribu teikt par to lielu paldies. Thank you very much. Liels paldies. Uh, tagad Gālerkungam vārds. Paldies, izniegs paldies uh, referentam par labo sadarbību Par šiem eh, draudzīgiem vārdiem gribu no savas puses arī tos teikt. Varbūt iziešu tā cauri atsevišķiem punktiem. Par deleģētiem tiesību aktiem, kā jūs to izklāstījāt, es to arī vēlētos šeit ierobežot un Eiropas parlamentam atstāt vairāk opcijas, iespējas, tīpaši, kad runa par saturiskiem jautājumiem. Ļoti piekrītu, to gribētu īpaši uzsvērt desmitā pantā komisijas kontrolas kompetenci jaunai definīcijai. Es domāju, tas ir ceļš, pa kuru mums vajadzētu iet, un šādā veidā lēmumus uz vietas atstāt atbildīgajām iestādēm, kompetentiem iestādēm. Kas attiecas uz uh, priekšnosacījumiem, uz uh, gaisa kuģiem, tur ir padomes uh, apsvērumi pieņemti to es varētu atbalstīt. Tas ir eh, ceļš, kas uh, eh, novestu mums pie kompromisa, un pa to varētu iet. Esmu saņēmis ļoti daudz ēpasta, e droši vien kā arī citi tādus ir saņēmuši, kurā ir runāts par veselības aizsardzību, par sabiedrības veselību un dzīves kvalitāti. Protams, es uh, šeit saskatu, kā iesaistās personas, kas uh, uz kurām tas attiecas, tā, tā tas ļoti svarīgi. Tad ir jautājums, kas ir mērījuma metodas, kā lai pierāda, vai mērīšanas metodas uh, pierādās uz, uh, jau balstās uz pierādītu attiecību starp troksni un veselības problēmām. Ja tas nebūtu droši, tad es uzskatu, ka um, būs ļoti, parādīsies ļoti liela uh, iespēja, ka advokāti iesaistīsies un aktīvi strādās. Es domāju, ka arī mediāciju rezultātu sasniedus arī varētu apdraudēt, izmantot šādu argumentu. Es domāju, ka šeit vajadzētu vēl diskutēt. Vispārējais mērķis samazināt troksni. Un eh, tādēļ es domāju, ka mēs šeit panāksim risinājumu. Izmaksu efektivitāte. Uh, un šī jēdziena jaunā definīcija. Šeit runāt par lielāko efektivitāti kopumā, par vispārīgu efektivitāti, tas arī ir punkts, eh, kuru vajadzētu vēl izdiskutēt. Mums varbūt regulā vajadzētu precīzāk definitēt, definēt, ko mēs domājam par izmaksu efektivitāti, jo tad tas būtu arī skaidrāks kas būtu ar šo vispārīgo izmaksu efektivitāti domās. Ja tas būtu neskaidri, tad eh, būtu tā, ka būtu darbības lauks liels eh, advokātiem, viņi nopelniet lielu naudu strādājot. Bet kopumā es domāju, ka galvenais punktos mēs tiepaši par desmito pāntu eh, runājot, ka mēs esam vienotās domās. Es varu to teikt no tautas partijas puses, un Sidnieks, paldies par izstrādāto dokumentu. Paldies. Werner, my apologies, Mr. Werner, committee. Werner kungs, es atvainojos eh, Werner kungam vārds eh, reģionu komitejas vārdā. Cienījamies Simpson kungs, cienījamies Laihfrīd kungs. Troknis ir ļoti svarīgs jautājums, ne jau tikai tajās pilsētās, kas ir iesaistītas, bet arī uh, gaisa kravu transporta pārvad, pārvadātāju uh, uzņēmumos, un par to ļoti daudz tiek diskutēts. Principā tā, ka tehniskā attīstība ir samazinājusi trokšņu ļoti lielā mērā, bet noteikti arī ir tā, ka arvien vairāk sabiedrības acīs tā kļūst par milzīgu problēmu, un mēs par to ļoti daudz runājam. Eiropas Savienības, Eiropas komisijas mērķi samazināt troksni, ir īpaši panākt vienotu piemērošanu procedūrai, kā ierobežo troksni. To visu mēs ļoti atbalstām. Mēs, Laisfrīkungs, arī saskatām problēmu. Uh, Eh, par tiem gaisa kuģiem, kas nu, tā ļoti nosacīti izpilda šos, eh, šīs normas, ir tīpaši par kravas pārvadātājiem, un ekonomika tas ir liels izaicinājums, bet mēs atbalstām priekšlikumu, arī eh, reģionu komitejas priekšlikumu, ka vajadzētu no 8 decibeliem uz 4 gadiem tas varētu būt, un tad varētu pakāpeniski sasniegt to mērķi, ko komisija ir izvirzījusi. Par kontroles tiesībām, pārbaudas tiesībām no Eiropas komisijas ierobežojumu jautājumos. Mēs esam mūsu priešlikumā drusku stingrāki, desmitā pānta svītrošana, bet es uzskatu, ka jūsu izvirzītais variants ir ļoti tāds eh, veiksmīgs, un tas eh, arī motivē sasniegt mērķi. Un šeit gribētu teikt, ka vajadzētu svītrot. Par deleģētiem tiesību aktiem es uzskatu, ka risks, ja tie ir tik ļoti apjomīgi, uh, tos varētu izmantot, tad mēs arī gribētu, lai būtu 11. 12. pants svītrots. Bet es domāju, ka ja beigās būtu tāds rezultāts, kādu jūs esat izvirzījuši, tad, manuprāt, tas būtu ļoti labs rezultāts. Sirsnieks, paldies! Thank you, Mrs. Maisner. Paldies, Maisners, kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien runāšu Tremosas kunga vārdā, jo um, viņam ļoti žēl, ka viņš nevar būt klāt, bet viņš, viņam jāpiedalās uh, trilogā, un viņš lūdza mani runāt viņa vārdā. Sīdnieks paldies uh, referentam. Tremosas kungs arī saka, ka ļoti lab, labs dokuments tas ir, to mēs varam atbalstīt ļoti daudzos jautājumos. Turpināšu angļu valodā, jo es vēlos precīzi izteikties, un lai tiešām tas viss nonāk pie klausītāju. Kas attiec uz līdzsvaroto pieeju, Tremotas kungs apsveic to, ka eh, sākotnējā dokumentā, komisijas dokumentā, nav atsaucis uz vidus un veselības apsvērumiem, kā piemēram Pasaules veselības organizācijas ieteikumi, jo šie ieteikumi ir tik ambiciozi, ka PTO šobrīd atzī, P, PVO šobrīd atzīst, ka šos ieteikumus var izmantot tikai un vienīgi kā uh, ieteikumu, kā vietēju līmeņu mērķi. Tālāk, uh, viņš uzskata, ka nav tik labi, ka galvenā uzmanība tiek pievērst vienam pīlāram, proti uh, operācija ierobežojumiem tehnoloģiskais progress, eh, zemes izmantošana un tā tālāk, un tā joprojām arī par tiem būtu jādomā. Tālāk, kas attiecas uz uh, aizliegumiem eh, lidot nakts laikā, es domāju, ka uh, krīzes apstākļos mums uh, būtu jāpārdomā. Uh, divkārt pirms um, mēs aizliedzam pilnībā uh, šo, šos pārlidojumus, jo mums ir jāizvērtē, kāds ir ekonomiskais ieguvums Eiropas Savienībai kopumā, un kā Vācijas deputātes varētu teikt, ka man ļoti uh, patīk uh, referenta 38. grozījums, kurā ir teikts, ka ir jābūt zināmām garantijām attiecībā uz Vāciju, jo Vācijas tiesa. Mm, nu pat pieņēma lēmumu attiecībā uz uh, lidojuma aizliegumiem naktī uh, Frankfurts lidostai. Par uh, šiem te marķināli atbilstošajām uh, uh lidmašīnām mīnus uh, desmit. Uh, būtu eh, tas, ko mīnus desmit tas varētu eh, tikai palielināt eh, mūsu nesaskaņas ar citām valstīm. Un mums nevajadzētu um, atteikties no trešās sadaļas un ceturtās sadaļas, jo vidas uh, iegūms nebūs tik milzīgs, bet izmaksas dažām uh, līdz sabiedrībām būs ļoti lielas un tālāk. Um, jā, protams, uz Airbus 320 un citām uh, līdmašīnām tas varbūt neattieksies, bet uh, dažām, dažiem uzņēmumiem būs uh, jāaizstāj savā flotē šīs līdmašīnas ar citām. Varbūt, ka mēs varētu tomēr izvēlēties trešo sadaļu. Tālāk, kas attiecas uz uzraudzību, tad mm, mēs uzskatām, ka mūsu grupā nav vienprātības. Ehm, Tremozes kungs ir par subsidaritāti, bet viņš tomēr uzskata, ka šīs uzraudzības ehm, iespējas ļauj komisijai veikt uzraudzības darbu, un, un tas ir pozitīvs ehm, pienesums. Es piekrītu referentam, jo īpaši attiecībā uz Spāniju, Franciju, Nīderlandu un Vāciju. Šis tomēr ir ļoti svarīgs subsidiaritātes jautājums. Tālāk, kas attiecas uz juridiskiem instrumentiem, tad regula mērķis ir harmonizēt procesu un arī tāds ir mērķis arī šim priekšlikumam un tāpēc viņam patīk izrautītās juridiskais instruments. Paldies! Paldies, Fosters kundze! Thank you very much, Chairman. And... Paldies, priekšsēdētāji. Un vispirms es vēlētos pateikties eh, referentam, kas ir strādājis ļoti konstruktīvi. Mums ir bijušas eh, vairākas konstruktīvas eh, sanāksmes, un viņam ir pilnīgi taisnība sakot, ka eh, lielāko daļu eh, punktu varētu atbalstīt komitejas locekļi. Es vēlētos izteikt kādu komentāru, tas nav personisks komentārs pret eh, reģionu komiteju. Uh, Es uzskatu, šajā komitejā mēs esam vēlēti pārstāvji, un vēlēti pārstāvi var izteikties šajā komitejā. Mums ir uh, ierobežots uh, runāšanas laiks attiecībā uz vairākiem punktiem, un tālāk runājot, es piekrītu uh, referentam attiecībā uz deleģētajiem aktiem, un eh, Galerkungs arī pieminēja šo jautājumu. Referentam ir taisnība sakot arī, ka tad, kad mēs paraugamies uz starptautiskiem nolīgumiem un līdzsvarot uz eh, pieeju, uz eh, standartiem, uh, tad uh, tie ir starptautiski atzīti standarti, tie nav Eiropas Savienības standarti. Un nebūtu pareizi tos mainīt, jo mēs esam uh, starptautiskie uh, tirgotāji, mēs priecājamies par kompānijām, kuras uh, var konkurēt, un, un tāpēc nebūtu pareizi tagad spēlēties ar šo ideju par noteikumu mainīšanu. Un es piekrītu arī uh, attiecībā uz uh, šīm te marginally compliant. Um, Maisners kundze arī, nu, pat uh, pieminēja vairākus uh, punktus arī attiecībā uz uh, trokšņu uh, maksimālām robežām. Ja mēs paraugamies uz uh, lidmašīnu uh, eksploatācijas laiku, mēs vēlamies, lai reģionālās lidosts attīstītos uh, Labi, un reģionālajās lidostās nebūs šo vēlo lidojumu. Tālāk, es domāju, ka no dalībvalstu puses nav pietiekams, eh, pietiekams atbalsts, un mums būtu jāpasaka, ka eh, dalībvalstīm ir jāparedz attiecīgi kapacitāti Es domāju arī, ka netiek pienācīgi novērtot, novērtēts arī um, jaunās uh, operāciju tehnikas. Ir centieni ieviest jaunas tehnoloģijas, ir centieni uh, attīstīties un virzīties uz priekšu, bet tas netiek pienācīgi novērtots. Un es domāju, ka padomē bija ļoti labi uh, secinājumi, un kā jau referents teica, mums noteikti izdosies vienoties. Uh, bet komisija eh, šo direktīvu ir mainījusi un pārvērtus par regulu. Šī bija regula tieši tāpēc, ka ir jautājums par subsidiaritāti, tāpēc, ka ir jautājums par vietējo aspektu, un, un es nesaprotu, kāpēc eh, tas ir ticis mainīts, kāpēc tā tagad ir regula bez jebkādām uh, diskusijām. Uh, Mm, tai būtu jābūt direktīvai. Es zinu, ka dažkārt ir eh, grūti vienoties ar dažām dalībvalstīm, daž, dažām grupām, bet mums ir jāsaprot, kā tas būs pēc desmit gadiem. Mēs ļoti labi bieži vien sastrādājamies ar vietējiem operatoriem un vietējām lidostām. Un visbeidzot, eh, priekšsēdētājs vēlētos pateikties referentam par visu paveikto darbu, un es domāju, ka mums eh, kopumā izdosies vienoties. Paldies! Paldies, Deverakas kundze. Priekšsēdētāja kungs, runājot par trokšņu jautājumiem, reizēm mēs diezgan viegli varam iekrist demagoģijā, kas eh, varētu novest pie tā, ka mēs pieņemam likumdošanu, kas ir diezgan tālu no tā, ko mēs vēlamies sasniegt, un kaut arī es nepiekrītu viss visam uh, Leihfrīda kunga teiktajam, tomēr es vēlētos viņam pateikt par darbu, ko viņš ir paveicis strādājot pie šī dokumenta. Es jau teicu, ka es nevaru atbalstīt desmito pantu tādā redakcijā, kādu to piedāvā komisija. Un tas, ko saka mūsu kolēģis uh, savā uh, prezentācijā attiecībā uz šo pantu, man liekas daudz pieņemamāk, jo te tiešām ir jārunā par to, uh, kurš labāk zina, kas kam ir vajadzīgs, jo komisija ir Briselē un nevar zināt, <clears throat> kādas ir vietējās vajadzības. Es atbalstu arī atsauci uz deleģētajiem aktiem. Man šķiet, tas ir jādara balstoties uz uh, visu iesaistīto pušu aptauju. Uh, Un es domāju, ka mēs ar referentu esam vienādās domās, kas attiecās uz referenta teikto par eh, to, ka uh, nu, tas būs uh, pats pēdējais, kuras nevar atbalstīt, tas attiecās uz iedzīvotāju veselību. Ir ļoti grūti norādīt saistību starp troksni un um, slimībām, tad mēs atvērsim tādu Pandoras lādu un nokļūsim situācijā, kur nebūs iespējams ievērot šādus kritērijus. Paldies! Mrs. Durant. Durāns kundze. Paldies priekšsādētāji, referentkungs, dargie kolēģi. Es vēlētos norādīt uz trim lietām. Pirmām kārtām, neņemot eh, vērā līdzsvaroto pieju, jo, ziniet, Beļģijas prezidentūras laikā man par to bija jāved pārunas, es ļoti labi zinu, kādas te ir probrē, problēmas Man šķiet, ka ir pēdējais laiks uh, izstrādāt normas Eiropas līmenī, lai pasargātu iedzīvotājus no trokšņa. Veselība jau nav kaut kas neizmērāms. Veselībai ir arī savas sociālās izmaksas, kas ir vienkārši pārsteidzojšs, tāpēc cīņa pret troksni noteikti ir jāveic otrām kārtām. Līdzsvarotā pieeja, kā mēs to saprotam, šodien rada liels problēmas. Un man šķiet, te problēma ir tieši ar vienlīdzību, jo ne jau tikai vienai iesaistītajai pusē ir jācīnās pret troksni. Uh, Mums ir jānodrošina, ka ne jau pašvaldība maksā par pieņemtajām normām, bet gan trokšņa rādītājs. Jo pašvaldības, kas atrodas šajās trokšņu re reģionos, nav vainīgas, ka tie trokšņi tur ir un trešām kārtām. Uh, s, s, trokšņa certifikācija uh, mm, ziniet, īsti arī nav labs risinājums, jo viena lieta ir tas, kā tiek izvērtāts radītais troksnis, un otra lieta, kā šis troksnis tiek uztvērts, un tas ir daž, ļoti dažādi. Un es lūdzu jums, priekšsēdētāju kungs, vai grozījumu iesniegšanu varētu pagarināt līdz 28. septembrim, nevis līdz 26. Tas priekšsēdētāju kungs ir jautājums. Nu, jautāt jau jūs varat, bet atbilde ir nē tādēļ, ka mēs vienojāmies par šo grozījumu iesniegšanas termiņu koordinātoru sanāksmē, tādēļ mans priekšlikums ir palikt pie 28. septembra. Groša kungs. Jā, ganz kurz, Herr Vorsitzende, ich möchte nochmal dran. Īsumā es gribētu atgādināt uh, to, ka ir, e, mums ir dati un ko mēs varam uzskatīt par paketi. Ziņojums, par ko šodien vēl netiek diskutēts, otrkārt ir vēl arī mūsu kolēģiem gribētu teikt, Es ļoti priecājos, ka arī reģionu komiteja izsaka viedokli. Tādēļ man nav nekādas problēmas ne ar klātesamību, ne ar uh, to, kas tiek teikts. Šeit ir jautājums, kur ir veidot tiltu starp Eiropas politiku un starp citu arī ar starptautiskajām direktīvām un arī dalību valstu un reģionālajiem pasākumiem. Es domāju, ka daļai tajā ir pamatota tā darba uzticamie, ko mēs darām. Tādēļ es atbalstu desmitā panta uh, pieeju, es domāju, tas ir pareizais ceļš un uh, tādā veidā var ņemt vērā arī vēl vairākus uzlabojumus un saistīt to ar tiem rezultātiem, kas jau ir panākti reģionos. Es domāju, ka jauni likumi ir nevis tikai jauni, jā, pa jaunu jānovērtē, bet es domāju, ka mums arī uh, vietējās iestādes un uh, lidostu kaimiņos esošos uh, dzīvošos cilvēkus, es domāju, ka Tas, to visu ņemot vērā ļoti eh, uzlabotos kopējais rezultāts. Nevajadzētu obligāti jaunas kritērijas. Kopīgā efektivitāte, tas ļoti plašs iedziens. Gribētu vēlreiz norādīt šeit, ka, ja runa ir par efektivitāti, ir jāsaskat divi aspekti. Pirmkārt, ir jāņem vērā trokšņa un veselības aspekti, bet arī iedzīvotāju skaits, kas ir iesaistīti. Ja es lidoju uz reģionu, kur kā divi miljoni iedzīvotāji pie lidostām un varbūt, ka tur, kur tikai divi, trīs tūkstoši, daudz vieglāk ir atrisināt šo problēmu. Ir jāskatās uz problēmu tur, kur tā ir, pie pilsoņiem. Tur vajadzētu vēl precizēt, bet gribētu kopumā teikt paldies referentam par veikto darbu. Thank you very much. Before I bring... Paldies. Pirms es dodu vārdu komisijai. Es vēlējos pateikties referentam. Es domāju, ka attiecībā uz minimālajām prasībām atbilstošu gaisa kuģi, es domāju, ka jums ir uh, pilnīgi taisnība. 16. grozījums ir pareizais veids, kā uh, virzīties uz priekšu. Daži no jums varbūt atcerās šo strīdu situāciju pirms dažiem. Uh, um, um, Rolls Royce un kāds cits uzņēmums bija iesaistīts šajā strīdā, mēs pieņemām lēmumu neņemot vērā to, ko pārējie dara. Es domāju, ka pieeja, kur tagad izraucējies referents, ir pareizā. Es eh, gaidīšu, kāda bija grozījuma. Un tagad vārds eh, komisijai. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kā jūs jau teicāt, jautājums par trokšņu emisijām ir ļoti jutīgs un sarežģīts, un tas, protams, ir jāskata gan vietējā, gan nacionālā, gan Eiropas, gan starptautiskā līmenī. Man ir tikai daži komentāri par ziņojumu, ko sagatavoja Laisfrīda kungs. Uh, un pavisam tādi būs četri. Vispirmām kārtām jautājumi par veselību un par drošību. Ir pats par sevi saprotams, ka veselības jautājumi noteikti ir jāņem vērā vietējā līmenī un komisijas priekšlikums pieskaras procedūras jautājumiem kas eh, nedrīkst ietekmēt veselības un drošības jautājumus. Mēs vēlējāmies padarīt skaidrāku staistību starp šo direktīvu un direktīvu 2002-49. Taču mums nepatīk termins globālais deficīts. Šāds termins nav pazīstams. Un IKO tāda, tāds termins nav pazīstams. Tad arī jautājums par to, kurā līmenī mums ir jāiejaucās. Vai mums ir jābūt striktiem vai nē. Mēs runājam par šiem desmit decibeliem. Mēs vēlētos lai tas tā paliek, jo, jā, mēs, lai mēs varētu uh, dot tiesības vietējām iestādēm kaut kādā veidā par š, šo troksni tik galā tālāk. Jautājums par komisijas tiesībām uz pārbaudi. Es domāju, ka komisijai nav jāpieņem lēmums vietējo pašvaldību vietā, taču mums ir jābūt uh, caurskatāmiem, un tieši tāpēc šajā priekšlikumā ir desmitais pants, un visbeidzot jautājums par deleģētajiem aktiem. Deleģētie akti ir uh, nepieciešami, lai varētu īstenot dažas normas īpaši attiecībā uz tehnoloģisko progresu. Uh, tāds, kāds tas parādās ISAO tehniskajās normās un ISAO roksgrāmatās. Komisija piekrīt tam, ka ir nepieciešams labāk mm, pārvaldīt šo situāciju, taču mums ir nepieciešamas skaidras normas Eiropas līmenī kas ņem vērā tehnoloģisko attīstību. Mēs, protams, esam jūsu referenta rīcībā un arī parlamentu locekļu rīcībā, lai varētu atrast vislabāko risinājumu šim dokumentam. Liels paldies! Pirms es dodu vārdu Laichtfrīda kungam, es vēlētos atbildēt komisijai. Nu, man šķiet, ka komisija ir ļoti, kā saka, izvēlīgi, tad, kad no vienas puses tā atbalsts e, ISAO un citreiz atkal nē. Tā... Paldies priekšsēdētāji, saka Laispried kungs. Ko jūs tur pieminējāt? Es īstenībā to nebūtu pieminējis, bet es īstenībā priecājos par komisijas teikto. Proti komisija teica, ka pamats desmitajam pantam bija tāds, eh, ka tā vēlējies radīt lielāku caurspīdīgumu eh, šī, šajās dalībvalstu iestādēs un viņu lēmumos. Mm, jo arī kompromisu priekšlikumā mums ir mērķis panākt ar vien lielāku caurspīdīgumu. Tur nav runāts par piespiedu pasākumiem. Un, atcīm redzot, vairs eh, nav nepieciešams to īpaši uzsvērt. Tas man priecē, ko teica komisija, bet citādi nekas tā daudz vairāk nav sakāms. Kā jau es šajā, kā šo dokumentu sākumā, kad es to saņēmu, es domāju, ak, kungs, tas nebūs vienkārši. Bet kaut galā izrādās, ka nav tik traki, kā es domāju. Tas tādēļ, ka kolēģi ļoti konstruktīvi strādāja. Man bija prieks ar viņiem sadarboties. Tā bija ļoti augsta kvalificēta palīdzība, kuras saņēmu. And, and, uh, yeah, for... Es pārslēgšos uz angļu valodu, bet, nu, ziniet, angliski es varu tikai paklusēt. Liels paldies, saka priekšādētājs. Es atgādinu, ka grozījumu jūs varat iesniegt līdz 26. septembrim, un tad mēs balsosim transporta komitejā 6. novembrī. Mēs to izskatīsim plenāru sesijā decembrī. Nu, liels paldies! Rīta sesija līdz ar to ir beigusies, un es vēlētos atgādināt, ka mums šo pēcpusdienu ir mini noklausīšanās par uh, pilsētu mobilitāti pulkstens trijos, un Durānas kundze būs. Uh, vicepriekšsēdētāja, un es ļoti ceru jūs te visus redzēt. Paldies!